Good afternoon, colleagues, and welcome to this. Labdien, kolēģi! Esat sveikti šajā uzklausīšanā par ierosinātiem noteikumiem par privātās dzīves neaizskaramību personas datu aizsardzību elektroniskajos sakaros Eiropas Savienībā. Esat sveicināti, tāpat sveicu mūsu viesus. Šis ir ļoti svarīgs dosjē. Tas ir prioritārs Libe komitejas darbs. Vēlos pateikties referentei Mariju Lauristīnai, kas ir atbildīgā referente. Tāpat arī jūs dzirdēsiet bez viņas ēnu referentus, kas ir atbildīgi par šo dosjē, kurš neapšaubām ir ļoti svarīgs. Šajā uzklausīšanā mums ir ļoti interesanti runātāji uzaicināti. Viņi piešķirs kontekstu šim dosijēm, un esmu pārliecināts, ka laikam ejot eh, atnāks vēl deputāti. Sākumā izteikšos pats īsi kontekstam par šodienas tematu, un tad iepazīstināšu ar dalībniekiem pirmajā paneļa diskusijā. Pirmajā daļā mēs runāsim par institucionāliem aspektiem Uzreiz vēlos sacīt, ka šī uzklausīšana tiek pārraidīta internetā un viss tiks ierakstīts. Tātad, par ko mēs kolēģi runājam šodien? Par komisijas priekšlikumu, kuru prezentēju šī gada janvārī, regulēja par privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību elektroniskajos sakaros, tā sauktā e-privātuma regula. Ar to at, atceļ 2002. gada direktīvu. Pašai spēkā esošā uh, regula nosaka darbību vēsturiskā sakara nozarē attiecībā uz datu aizsardzību un privātumu un uh, aizstāja 94.2006 direktīvu. Ir jāievēro, protams, uh, privātums, ģimenes dzīve, kas viss ir atrunāts 7. pantā pamatiesību hartā. Ierosinātā e-privātuma regula ņem vērā attīstību šajā sektorā kopš 2002. gada, kad ir nākuši eh, mums klāt jauni komunikācijas veidi, kas ir ietekmējuši privātumu un personas datu aizsardzību. Šie jaunie pakalpojumi nebija līdz šim iekļauti e-privātuma direktīva 2258 aptvērumā, līdz ar to eh, nebija pilnīgs šis aizsardzības režīms. Tagad eh, lietas ir jāpielāgo izmaiņām, <coughs> kas nāk no GTPR un kur ir ņemt vērā Eiropas Savienības tiesas judikatūra. Mums ir nepieciešams nodrošināt vienādu aizsardzības līmeni, neatkarīgi no izmantotā sakaru pakalpojuma. Esam sīkdatnes un citas aspektus ņēmuši vērā, kas ietekmē privātumu un komunikācijas aspektus. E-privātumu regulas līmenim nebūtu jābūt uh, zemākam eh, kā vispārējai datu aizsardzības regulai. Tas viss ir nepieciešams, lai varētu īstenot digitālo iekšējā tirgus stratēģiju. Un šeit mēs vēlamies uzklausīt eh, iesaistīto pusu te telekomunikāciju sektoru, pakalpojumu sniedzējus, patērētāju tiesību aizsardzības organizācijas, datu aizsardzības uh, iestādes, tā kā visdažādākās puses ir pārstāvētas. Ehm, un tas viss noderēs Lauristīnas kundzes ziņojumam. Ar šo ļoti sauso ievadu ceru, ka mūsu lieliskie runātāji spēs piešķirt daudz lielāku dziļumu analīzē par to, kāda ir institucionālajā aspekti. Pēc runātāju uzstāšanās būs jautājumi un atbildes, tā kā aicinu norādīt manam kolēģim, vai vēlaties uzstāties, kamēr runātāji runās. Pirmā daļa. Vispirms uzklausīsim komisiju. Despīnas Panu kundze sniegs savu prezentāciju, kas ir DigiConnect ģenerāla direktorāta direktore. Dod jums vārdu uz desmit minūtēm, lūdzu. Paldies priekšsarētāji, Morais kungs. Šis ir lielisks rezultāts uh, attiecībā uz apmeklētību, ko esat nodrošinājuši. Tad, kad tik daudz cilvēku ir devušies prom brīvdienās, bet šeit ir klāt tik daudz klausītāji, tā skaitā Eiropas parlamenta deputāti, tas ir tikai signāls tam, cik svarīgs ir šis priešlikums. Es uh, tikai pirms dažiem mēnešiem uzņēmos atbildību par šo dosie, Pirms tam strādāju patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem, un daži no jums jau to zina. Tajā dosjē mēs eh, redzējām, ka liela darbības joma eh, daļa ir aizņemta ar eh, tieši datu aizsardzību Un šobrīd patērētāji vairs nav ieinteresēti tikai cenās un izvēlēs, bet arī savu tiesību aizsardzībā. Vēlos pievērst jūsu uzmanību pagājušā piekdienā notiekušajam, kad G20 ministri vienojās deklarācijā par digitālo ekonomiku ņemt vērā arī patērētāju tiesību aizsardzības aspektus. Balstoties uz patērētāju tiesību samitu, kas notika pagājušā mēnesī, kad datu aizsardzība un privātums uh, tika nosauktas starp desmit svarīgākajām jomām, kas mums ir jāpārzina un jāapzinās, runājot par mūsu sabiedrības digitālo transformāciju. Un vēlos arī sacīt, ka šajā samitā Eiropa tika skatīta kā paraugs, ka mēs esam moderni, ne tikai, ka mums ir noteikumi kā tādi, bet ka šie noteikumi ir moderni. Un atvēlētajā laikā vēlos paskaidrot pamatojumu mūsu priekšlikumu, kāpēc mēs nācām klajā šo priekšlikumu par elektronisko privātumu, jeb e-privātumu, un cerams, ka tas bagātinās šo diskusiju. Pirmkārt, kāpēc mēs nācām klajā šo priekšlikumu, protams, ir pats privātums. Nepieciešamība nodrošināt, e, ka personīgā sarakste arī paliek privāta. Tad, līdzīgi kā cilvēks sarakstās fiziski, tam pašam būtu jābūt spēkā arī elektroniski sarakstoties, jo datu plūsmas var sniegt informāciju par cilvēku atrašanās vietu un citiem datiem. Tas ir atzīts arī Eiropas Savienības tiesas spriedumos. Tāpat ir nepieciešams aizsargāt ne tikai fiziskās personas, bet arī juridiskās personas. atšķirībā no vispārīgās eh, datu aizsardzības regulas, kur ir runa tikai par fiziskām personām, šeit mēs runājam arī par rūpniecību, par saziņas ar divām juridiskām personām, piemēram, biznesa komercnoslēpumi. Un vēl viens svarīgs iemesls ir arī tam, ka šim ir jābūt eh, kā atbalstam eh, vārda brīvībai un brīvai informācijas plūsmai, lai sabiedrība un uzņēmēja darbība var plaukt. Protams, ka šeit ir ļoti svarīga saikne ar uh, vispārīgo datu aizsardzības regulu, jo mērķis eh, abām, abiem tiesību aktiem ir viens, bet darbības joma, protams, ir atšķirīga katram no priekšlikumiem. Šeit var atsaukties uz 8. pāntu Eiropas uh, pamatiesību hartā, Bet šis priekšlikums ir interpretācija par 7. pāntā pamatiesību hartā minēto par saziņas privātumu. Un datu aizsardzībā ir jātiecina ne tikai uz fiziskām personām, bet arī uz juridiskām, nodrošinot e, konfidencialitāti. Kā tad ir priekšlikuma mērķi? Pirmais mērķis ir nodrošināt augstu aizsardzības līmeni privātumam, runājot par elektroniskās komunikācijas konfidencialitāti. Marais kungs jau minēja, ka bija jāņem vērā arī tehnoloģiskā attīstība. Un tas, ko mēs cenšamies ņemt vērā, ir tas, ka šobrīd ir jauni pakalpojumi, kurus izmanto iedzīvotāji, un ir svarīgi ka tie noteikumi, kas attiecas uz datu komunikāciju, tiktu attiecināt arī uz trešo pušu piekļuvi lietotāju saturam mobilajos tauruņos, datoros un citur. Vai tad, kad tiek mēģināts šo informāciju saglabāt, kā sīkdatnes, piemēram. Un šeit arī ir atspoguļots darbs, kas jau ir paveikts šajā jomā. Ir kukīs, ir šīs sīkdatnes, kā mēs viņus saucam. Uh, 29. pānta komiteja 2015. Eh, gadā jau sagatavoja informāciju, ka 16 tūkstoši eh, šo sīkdatņu atrodas vienā lapā, vien internetā, ar atšķirīgiem datumiem derīgumam, un tīmekļa vietnēm ir jāuzlabo tas, kā viņi iegūst piekrišanu šo sīkdatņu lietošanai Tā piekrišanai ir jābūt tādai, ko uh, iedzīvotājs izdara ar pilnu apziņu, ko viņi dara un kam piekrīt. Mums bija jāuzlabo šī situācija, un priekšlikumā mēs uh, paredzējām divus risinājumus. Pirmkārt, pienākumu interneta pārlūku programmām piedāvāt uh, opciju, kas aizliedz tīmekļa vietnēm saglabāt personīgo informāciju. Un otra prasība bija internetu pārlūku programmām uh, ļaut viegli izvēlēties e, privātuma iestatījumus. Tas arī ir ticis testēts e, citās jomās, e, piemēram, kom, konkurences jomā, izvēloties tīmekļa pārlūku. Un otrs mērķis, par kur vēlas runāt, ir vienāda spēles noteikuma nodrošināšana. Tad visi tirgus dalībnieki ir pakļauti vienam tiesiskam regulējumam, uh, ir jābūt juridiskai noteiktībai, jauniem spēlētājiem tirgu. Tehnoloģijas attīstās, ir cilvēki, kas vairs neizmanto tradicionālās saziņas veidus, bet izmanto internetu. Ir cilvēki, kas eh, izmanto internetu tikai šādā nolūkā, to pierāda arī pētījumi. Uh, un šie pakalpojumu sniedzēji ir pielīdzināmi tradicionālajiem telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem, bet uz viņiem neatiecas tie noteikumi, kas attiecas uz tradicionālajiem eh, pakalpojumu sniedzējiem. Trešais mērķis bija nodrošināt konsekvenci ar nesen pieņemto vispārīgo datu aizsardzības regulu un Eiropas elektroniskās komunikācijas kodeks, par kur šobrīd eh, līdzlikuma devēji ved sarunas. Uh, Tāpēc bija nepieciešams aptvert arī šīs lietas. Un ir arī ceturtais mērķis. Problēmas ar visiem šiem noteikumiem parasti slēpjas īstenošanā. Un tāpēc mēs cenšamies nodrošināt to, ka e, privātuma noteikumu īstenošanu veids tās pašas iestādes, kas uh, ir atbildīgas vispārīgā data aizsardzības regulas kontekstā, kuram ir piekļuva tirgumu un kuram ir Eh, nepieciešams eh, vienveidīgi īstenot šos noteikumus. Tāda bija mērķi. Cik tā esam šobrīd tikuši? Šobrīd jau mums ir bijušas divas diskusijas eh, padoms darbgrupas ietvaros, un ceram vēl Maltas prezidentūras ietvaros pabeigt pirmos izskatīšanu, un tālāk jau Igaunijas prezidentūrā virzīties uz priekšu. Tur jau parlaments ir iesaistījies, un tas ir ļoti svarīgi. Mēs jau esam sākuši identificēt tos e, tematus, kur būs nepieciešams padziļinātāk strādāt, un ceru, ka šodien sanāksme radīs vēl interesants rezultāts šai diskusijā, dos mums kādas labas idejas. Pagājušajā nedēļā pieņēmām atzinumu 29. panta komitejā, darba grupā, e, kur ir e, atzīts eh, tas, kas ir izdarīts, bet arī identificēt trūkumu, ka aizsardzības līmenis, piemēram, nav pietiekami augsts. Un gaidām pēc brīvdienām, ka Eiropas datu aizsardzības eh, uzraudzītājs arī sniegs savu skatījumu. T tas ļoti svarīgi gan tirgumu, gan iestādēm atbildīgajiem, gan arī iedzīvotājiem, uh, lai mēs pēc iespējas ātrāk eh, panāktu vienošanos tuvu 2018. gadu mājām, kas ir vispārējais datu aizsardzības eh, regulas eh, īstenošanas datums, un vēl paspēja ietaupīt nedaudz laika. Paldies, Despīna. Tas mums atstās arī laiku vēlāk jautājumiem. Tagad uzklausīsim Eiropas datu aizsardzību. Uz, uh, maijā nākamgad dzirdēsim Eiropas aizsardzības uzraudzītāju viedokli oficiālo, bet eh, Giovanni Butarelli ir šeit, lai sniegtu savu ieskatu jau tagad, lūdzu. Um, paldies, priekšādātāji, un labdien visiem! Nu, tas ir tāds provizorisks viedoklis šobrīd. Te. Gribu teikt paldies par uzaicinājumu. Un es sākšu ar tādu stāstu no paša dzīves, jāatzīst, ka es eh, jūtu tādu personīgu saikni ar eh, saziņas privātuma jautājumiem. Pirms vairākiem gadiem es kā Itālijas valdības pārstāvis piedalījos sarunās par eh, privātuma aizsardzību, kā daļu no telekomunikāciju nozares regulējuma. Tā bija pirmā direktīva 9766 kur bija runāts par nepieciešamību izveidot vispārīgas normas, kas būtu piemērojamas visiem datu uzraugiem horizontāli. Un pēc 20 gadiem, nu jau mēs attojamies jaunai situācijai, šoreiz runa ir par regulu, kuras mērķis ir papildināt un stiprināt vispārējās normas. Un jautājumi, kas jārisina, ir līdzīgi. Runa ir par saskaņotību, par konsekvenci un par to, ka nedrīkst eh, pieļaut pašreiz eh, spēkā esošo standartu pazemināšanu. Ir jābūt tehnoloģiski neitrāliem un jābūt vērstiem uz nākotni. Man ir tiešām liels prieks eh, ar jums dalīties šodien pieredzē un pastāstīt, ko es domāju par priekšlikumu e-privātuma regula papildinās Eiropas Savienības eh, privātumu un datu aizsardzības ietvaru, kas citādi būtu nepilnīgs. Vispārējā datu aizsardzības regula pilnīgi noteikti ir eh, viens no lielākajiem sasniegumiem eh, jomas tiesību aktos, bet ir nepieciešams specifisks tiesību instruments, lai aizsargātu tiesības uz privāto dzīvi, ko nosaka 7. pants eh, pamatiesību hartā. Lams tiesas ir norādījušas, ka komunikācijas konfidencialitāte ir ļoti būtisks elements. 29. panta darba grupa savā nesenajā atzinumā ir teikusi ko līdzīgu, un es varu tikai tam pievienoties, un arī komisijas mērķis ir uh, darīt tāpat. Var tikai atbalstīt eh, izvēlēto tiesību instrumentu, proti regulu. Tā būs ne tikai tieši piemērojama, bet eh, varētu nodrošināt arī lielāku harmonizācijas un saskaņotības līmeni. Nu, un visbeidzot, atzinīgi vērtējam arī ambīcijas, kas parādās priekšlikumā, proti nodrošināt augstu aizsardzības līmeni gan attiecībā uz saturu, gan arī metadatiem. Šādu mērķi mēs pilnībā atbalstam. Konfidencialitātes prasībām ir jābūt piemērojamām plašai pakalpojumu sniedzēju kopai, tā skaitā tas augtos papildu pakalpojums, jeb over the top pakalpojumu, kas atspoguļo progresu tehnoloģijās un uh, izmaiņas tajā, kā mēs izmantojam dažādos pakalpojumus un lietojam programmas, un uh, vienmēr esam uh, tīrsaistē salīdzinājumā ar situāciju pirms pāris gadiem. U, 29. panta darba grupa pagājušajā nedēļā uzskaitīja visus pozitīvos elementus, un mēs uzskatām, ka datu aizsardzības iestādēm piešķirtās pilnvaras, jo īpaši jau iespējas eh, sadarboties. Nākotnē veidojamajā datu aizsardzības padomē palīdzēs efektīvāk un saskaņotāk īstenot eh, privātuma noteikumus saskaņā ar jauno regulējumu visā Eiropas Savienībā. Kā jau pagājušajā nedēļā tika norādīts 29. panta darba grupā, pastāv arī zināmas bažas. Uh, Proti, vai priekšlikums tā pašreizējā formā var uh, sasniegt iecerēto un tik tiešām nodrošināt augstu privātuma aizsardzību elektroniskajā saziņā. Pirmkārt, ir jārunā par ierosināto noteikumu sarežģītību, kas ir tiešām ievērojama. Saziņa tiek arvien vairāk sadalīta metadatos, satura datos, datos, kas izriet no tehniskā aprīkojuma, un uh, visiem šiem datu veidiem ir piemērojams atšķirīgs konfidencialitātes līmenis, un uz tiem attiecas dažādi izņēmumi. Šī kopējā sarežģītība galu galā varētu uh, radīt uh, neplānotas plaisas aizsardzībā. Otrakārt, gribu teikt, ka lielākā daļa no definīcijām, uz ko ir balstīts šis priekšlikums, tiks pārunātas un par tām tiks pieņems lēmums citā kontekstā. Sastībā ar citu juridisko instrumentu, proti Eiropas elektroniskās saziņas kodeks. Un šobrīd nav juridiskā pamata abus instrumentus tik cieši sasaistīt. Un uz konkurētspēju un tirgu koncentrētās definīcijas kodeksā gluži vienkārši neatbilst uh, tam, kas ir nepieciešams pamatiesību kontekstā. Un mūsu nu, atzinumā, ko mēs gribētu publicēt tuliņ pēc lieldienām, mēs gribētu runāt par to, ka ir nepieciešams ietvert definīcijas e-privātuma regulā pašā, ņemot vērā regulas iecerēto aptvērumu un mērķus. Treškārt, ir jāpievērš īpaša uzmanība jautājumam par elektroniskās saziņas datu turpmāku apstrādi no nu, citu apstrādātāju puses, eh, proti tādi apstrādātāji, kas nav e-komunikācijas pakalpojumu sniedzēji. Jo citādi jebkādi drošības pasākumi būtu bezvērtīgi, ja tos var apiet datus nododot trešajai personai. Aizsardzības līmenim būtu jābūt atkarīgam no informācijas jutīgās dabas un nevis uh, no tā, kurš tad ir datu uzraugs vai apstrādātājs. Un visbeidzot, gribu teikt, ka mēs eh, nespēsim īstenot eh, ambīcijas saistībā ar privātumu un konfidencialitātes aizsardzību, ja mums nebūs eh, stingru prasību attiecībā uz privātumu pēc noklusējuma, Tam visam ir jāatbilst vismaz tam, kas ir noteikts vispārējā datu aizsardzības regulā. Daudzām no šīm bažām piekrīt arī mūsu kolēģi 29. panta darba grupā, un viņu nesenajā atzinumā no pagājušā gada, kā arī nesen klajā nākušajā atzinumā numur 1 2017, kas tika pieņemts 4. aprīlī, tas parādās, un es arī piedalījos šīs darba grupas darbā. Mūsu atzinumā mēs sniegsim eh, ierosinājumus attiecībā uz to, kā risināt steidzamākos jautājumus, kā nodrošināt sinerģiju ar 29. Eh, panta darba grupas atzinumu, koncentrējoties uz tām jomām, kurām bažas ir visizteiktākās. Ņemot vērā arī citu jomu bažas, un pievērsīsim uzmanību arī atsevišķiem jautājumiem, kur nepieciešams viest lielāku skaidrību. Vēlamies piedāvāt papildu iespējas, kā risināt pašus jutīgākos jautājumus, tā skaitā tās augtās sīkdatņu sienas, jeb cookie walls, tiesisko pamatu, kas piemērojams e-privātumam, ierobežojumi attiecībā uz eh, tiesībām un pienākumiem jomās, eh, kas tieši neskar tiesību aizsardzību. Atgriežoties pie regulas projekta mērķa, proti stiprināt un papildināt eh, pašreizējās normas vispārējā datu aizsardzības regulā. Manā vārnīcā skatoties uh, papildināt un stiprināt, tas nozīmē, ka nav īpaši iespēja kaut ko mainīt vai pielāgot, ir nepieciešama pilnīga saskaņotība un jādarbojas selektīvi. Tātad darbība ar mērķi stiprināt jau pastāvošos drošības pasākumus un nekādā ziņā nepazemināt jau šobrīd noteikto. Šis pasākums ir ārkārtīgi svarīgs arī turpmākajam juridiskajam ietvaram, lai to varētu piemērot eh, visām Eiropas Savienības institūcijām, struktūrām, aģentūrām. Šī te uzdevuma rezultāti arī tiks transponēti plašajā Eiropas Savienības ietvarā. Gribu teikt paldies par uzmanību un ceru, ka būšu veiksmīgi piedalījies eh, šajās eh, diskusijās. Laiku gan neietaupīju, beidz tieši laikā. Paldies, Giovanni. Kāpēc visi runā par laiku? Paldies, eh, tiešām interesants viedoklis. Nākamais runātājs doktors Frederiks Burgēzijus. Eh, viņš runās par eh, sākotnējiem konstatējumiem komisijas priešlikumam par privātumu un elektroniskiem sakariem novērtējumu. Uh, Tas ir pētījums, ko pasūtīja Pilsoņu tiesību un konstitucionālo jautājumu politikas departaments. Um, doktors Borgēzijas darbojas uh, Informācijas tiesību institūtā Amsterdams universitātē. Lūdzu, vērts jums. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Man bija uh, tas eh, gods sagatavot eh, ziņojumu par e-privātumu. Paldies jums par uzaicinājumu. Un es mēģināšu sev atvēlētajās minūtēs eh, pieskarties galvenajiem punktiem. Kopumā man uzstāšanās ir sadalīta četros punktos. Wi-Fi E, izsekošana, meklētāji, konfidencialitātes jautājumi, bet sākšu ar pirmo, par Wi-Fi izsekošanu. Jūs varat iepazīties ar piedāvāto 8. E, panta redakciju sekojošā e, izpratnē. ir atļauts sekot cilvēkiem uz ielas pēc viņu Wi-Fi signāliem, un e, praktiski pat optaut e, iespējas šeit nav. Būtu jāparedz iespēja, kā e, atsacīties no šādas sistēmas, atslēdzot vai telefonu vai Bluetooth iekārtu. Un mūsu prāts būtu jāparedz šāda izsakošana pirmkārt vai nu pēc attiecīgās personas piekrišanas, vai arī otrkārt, ja jūs atrodaties kādā pūlī anonīmā pilsētā vai mūzikas festivālā, tad datiem ir jātiek eh, anonimizētiem, taču uzņēmums E, nevar izsakot individuālām personām. Nākošais temats un nākošais satēls. Šis temats ir samērā vienkāršs. Desmitajā pantā kopsavilkumā ir sacīts, ka pārlūk programmai ir jāparedz iespēja at attiecībā uz izsekošanu. Un, manuprāt, e, pārlūk programmām ir jābūt privātumam draudzīgām noklasējumam opcijām. Interesants ieteikums izskanēja pagājušajā nedēļā un tehnoloģiski neitrālāka ideja par to, vai e privātuma regulējumam ir jāpieprasa konkrēta standarta piemērošana, jo tādā gadījumā būs iespējams no šādas izsekošanas izvairīties. Bet kopumā pārlūk programmām ir jābūt ar privātumam draudzīgiem iestatījumiem. Nākošais attēls. Eh, iespējā izmantot vai atteikties. Eh, man ir piemērs no televīzijas kanāla eh, tīmekļa vietnes, kur ir uzrakstīts, ja jūs piekrītat, noteikumiem, tad uzklikšķiniet uz oranžās pogas Ja jūs piekrītat eh, saņemt eh, trekkinga sīkdatnes, ja jūs nepiekrītat, tad jūs tīmekļa vietē iekļūt eh, nevarat. Līdz ar to tā ir karikatūra pār brīvi sniegtu piekrišanu. Nākošais attēls. Es pieminēju divas iespējas. Pirmā, jūs varat aizliegt šādas izsekošanas mm, sienas, tas būtu vienkāršākais risinājums, otrais ar niansētāku pieju un noteikts atsevišķus apstākļus, kuros šādas iespējas netiek atļauts. Tas būtu līdzīgi kā pelēkie un meldie saraksta patērētāju likumā. Piemēram, valsts um, tīmekļa vietnes nekādā ziņā nedrīkstētu tās izmantot slimnīcu tīmekļu vietnes. Uh, E, kur e, varētu sensitīvi dati tikt iekļauti. E, tīmekļa vietnes ar monopolu stāvoklim līdzīga situācija. Arī nedrīkstētu izmantot šādas izsakošanas sienas. Tā būtu niansētāk pieeja, bet atkal kļūst neskaidrāks, kurš kādi tad ir argumenti e, par vai pret pirmo opciju. Nākošais temats. Un tas ir pēdējais šai prezentācijai. E, komunikācija, konfidencialitāte, ļoti virspusīgs e, kopsavilkums. Sastajā pantā ir sacīts, ka ir aizliegt uzraudzīt komunikācijas. Jūs nedrīkst analizēt e-pastus un telefonu zvanus, izņemot, ja ir e, runa par tīklu drošību vai kādas lietotāju bažas. Un mēs esam pret leģitīmu interešu argumentu, taču sistēmu varētu uzlabot. Mēs uzskatām, ka ja kāds pasta pakalpojums sniedzējs nodarbojas ar datizrādes, tad eh, man nav iespēju šādai praksē piekrīt vai atteikties. Tas būtu jādara visiem lietotājiem, un tas nav tik vienkārši, un ir jāparedz izņēmumi tīkla drošībai, spama filtriem, e, varbūt vēl kaut kas būtu jāparedz, taču vēl viena iespēja, ko varētu paredzēt, ir vai caur deleģētu aktu vai rekāstu sistēmu tiktu izveidot iespēja iekļaut izņēmumus, piemēram, pēc pieciem gadiem, kāds ap, saprot, ka šī jaunā uh, tehnoloģija ir novedusi pie tā, ka vajadzīga jauna tipa metadatu analīze, ka šie izņēmumi vairs eh, nav piemēroti, un ja ir iespēja paredzēt kādu rekastregulu vai piekļaut izņēmumu, tad varētu atrisināt problēmu jo mūsu prāt likums nevar paredzēt visus nepieciešamos izņēmumus. Un tad vēl viena pēdējā piezīme. Uh, kas varētu būt visstrīdīgākā šodien, kā tie, e, pakalpojumu sniedzēji, kuri šos e, pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums nodrošināt konfidencialitāti, bet ir jāparedz arī tā, Un jāapzinās lietotājiem, ka pakalpojums sniedzējs var redzēt praktiski pilnīgi visu. Viņu var redzēt vairāk nekā WhatsApp vai Skype. Ko jūs eh, šifrējat un enkriptējat, to nevar redzēt, bet parlaments varētu paredzēt stingrākus noteikumus pakalpojumu sniedzējiem. Piemēram, pat ar piekrišanu uh, nav iespēju Eh, sniegt, veikt šādu analīzi, kā to nesen ir darījušas pāris apvienoto, apvienotās karalistes sniedzēji. Es uzskatu, ka ir jābūt eh, labiem e-privātuma noteikumiem. Paldies par uzmanību. Um. Droši aplaudējiet, nekautrējieties es apturēju aplaudēšanu iepriekš uzklausīšanā, bet toreiz tas bija pamatot. Katrā ziņā paldies mm, Burgēzijus kungam par prezentāciju. Mums pietiekama laiks ir jautājumiem, bet lūdzu atstājiet laiku arī atbildēm. Sāksim ar referenti un ēnu referentiem. Aicinu visus ievērot divu minūšu ierobežojumu. Vispirms Mariju Lauristīnu kā referentu lūdzu. Sākumā vēlos tiešām pateikties visiem mūsu viesiem šodien, jo bez jūsu ieguldījuma būtu ļoti grūti nonākt pie laba rezultāta. Paldies arī komisijai, kas jau ļoti aktīvi ir uzsākuši labu sadarbību un sagatavojuši labu priekšlikumu, kur mērķis ir e, panākt uzlabojumus. Tas jau vien ir ļoti labi. Vispirms vēlos jautāt komisijai. Ņemot vērā tās eh, neoficiālās ziņas, kas mums ir no dažādiem avotiem, tas ir par šeit pieminēto iespēju eh, privātumu pēc noklusējumu eh, kā iestatījumu pārlūk programmām. Kāds īstais eh, pamatojums bija? Kāpēc tas šī eh, radikālais, bet tomēr pēc daudz cilvēku viedokļa pozitīvais risinājums mums nav? Tad arī universitātes pārstāvim jautājums. Pavisam vienkārši. Vai varam saņemt vairāk datu no jūsu pētījuma? tādu ieskatu detaļās pētījumā, visu pētījumu, mēs tiešām labprāt ar to iepazītos. Paldies, Mariju. Ēnu referenti. Bonīkungs pirmais. Paldies eh, par šo uzklausīšanu. Paldies visiem mūsu viesiem, lielisks prezentācijas, labs sākums ļoti svarīgām debatēm par e-privātumu regulu, kas mums ir ļoti nepieciešama. Protams, ka ir skaidrs, ka tai jābūt saskaņotāji ar vispārējo datu aizsardzības regulu, un Butarēlī kungs sacīja, ka ir skaidrs, ka ir nepieciešams nodrošināt saikni ar Eiropas elektroniskās komunikācijas kodeksu, bet nav skaidrs, kādas definīcijas ir nepieciešams. Tā kā tas ir jautājums, kurā virzienā mums būtu jādomā. Un e, kurā virzienā jādiskutē par izmaiņām definīcijās elektroniskajās komunikācijas jomā. Otra lieta. Tas ir saistīts ar Borgēzijas kungu prezentāciju Manuprāt, tas ir ļoti noderīgi mēģināt jau no paša sākuma formulēt tādu kā līdzsvarotu situāciju, kur mēs skatāmies nākotnē. Mums ir viedoklis par to, kādas būs jaunās iespējas un priešlikums par deleģētajiem aktiem koncentrētos uz izņēmumiem. Tad būtu daudz vienkāršāk diskutēt kopumā par šo regulu ja mums būtu šāda iespēja. Un no otras puses, jūsu piedzīmes par 8. panta otro punktu saistībā ar Wi-Fi, um, šiem uh, izsekošanas apsvērumiem, tas viss ir ļoti svarīgi. Un pēdējais attiec uz trešām pusēm kādas neplānotās sekas varētu būt šim risinājumam, kurš tiek eh, priekšlikumā piedāvāts. Piemēram, uz vietējām avīzēm, kas tiek eh, izplatītas elektroniski, jo piekļuvēs iespējas šiem, šiem mazajiem izdevējiem attiecībā uz reklāmām būs ļoti ierobežots, un tas viņiem liks mainīt biznesa modeļus. Mums, kā lietotājiem, ir jābūt informētai, ka mums tad ir jāmaksā par kaut ko tādu, kas šobrīd eh, tiek saņemts bez samaksas, bet ka to apmaksā, piemēram, reklāmas. Un kā atrisināt šo situāciju? Jā, paldies. Tad EKR grupas eh, eh, ēna uh, referents Daltonkungs. Jā, paldies visiem. Man ir četri jautājumi. Pirmais. Kāds ir e, laika, e, kāpēc laika grafikam ir e, tik īs laiks atvēlēts? Kā panākt to, ka būs atbilstība ar GDPR regulu? Tad jautājums ir, kāda ir problēma, kuru jūs cenšaties atrisināt komisijā? Vai eiropieši saka, mēs vēlamies izmantot WhatsApp un Skype? Un bet eh, datu privātums nav pietiekams. Es neesmu nevienu cilvēku dzirdējis, eh, ka datu dēļ nevaru lietot WhatsApp vai Skype. Un tas pats arī par sigdatnēm, jeb cookies. Cik cilvēki eh, atgriežas vēlreiz, lai uh, akceptētu šo sīkdatņu izmantošanu, jo vēlas uh, izmantot pakalpojumu? Internets, protams, ir saistīts ar reklāmu Un sīkdatnes ir tieši tam paredzēts. Ja cilvēki masveidā atteiksies no tā, tad pazudīs daudz bezmaksas pakalpojumu. Tas nozīmē, ka cilvēkiem būs jāsāk maksāt par pakalpojumu, kas līdz šim bija bez maksas. Vai komisija ir veikusi jebkādu izpēti attiecībā uz to, kādus bezmaksas pakalpojumus šīs rezu, regulas e, pieņemšanas rezultātā Eiropas iedzīvotājs zaudēs? Un nu, ceturtais jautājums. Kā jūs e, definēsiet papildu pakalpojumus? Mums, piemēram, azartspēļu nozare augstāvā ir organizējusi izstādi, un tas ir milzīgs sektors, galvenokārt Eiropā, bet telekomunikācija, kur ir īpaši atsevišķi spēcīga nozara un MMO spēles, piemēram, daudz kas varbūt atkarīgs no tā, kas tiks iekļauts definīcijā. Albrehta kungs ir eh, referents zaļo grupai. Paldies! Vēlos sākt ar vienu jautājumu, kur es vēlētos uzklausīt jūsu viedokli. Paskaroties uz pašreizējo tiesisko ietvaru un nepieciešamību regulēt šeit attiecībā uz privātumu, saziņas eh, konfidencialitāti. Vai jums liekas, ka mēs varam atļauties pieņemt mazāk aizsardzības līmeni standartiem komunikācijas datiem nākotnes regulējumā, salīdzinot ar pašreizējo uh, direktīvu e-privātumu jomā. Un pēc tam, kad atbildēsiet uz šo jautājumu, es tad vēlētos uzzināt, kurā brīdī jums liekas, ka šis uh, priekšlikums uh, atbilst pašreizējās direktīvas aizsardzības līmenim un kurās vietās varbūt vēl ir kas jāmaina, lai tas tā būtu. Uh, Īpaši tas būtu attiecināms uz e, web, e, jeb tīmekļa auditorijas mērīšanu un um, bezsaistes, jeb offline um, uzskaitas um, iespējām. Un tad vēl viens jautājums, trešais jau Tas izriet no jautājuma vai komentāra, kas jau tikko tika izteikts, runājot par bezmaksas pakalpojumiem un to pašreizējo modeli. Ir skaidrs, ka šobrīd daži biznesa modeļi balstās uz atlīdzību, kas tiek saņemta no datu izsekošanas un datu izmantošanas. Ja šis jaunais priekšlikums apdraudēs šo modeli, tad tas man atgādina par jautājumu, ko tas saka par pašreizējo juridisko ietvaru un kā šis ietvars ietekmē pašreizējos eh, bezmaksas pakalpojums, kas balstās uz datiem. Un vēlos no jums dzirdēt, no jums, kāds ir jūsu viedoklis, kāda šobrīd ir iespēja uh, īstenot biznesa modeli, kas balstās uz datiem, kas iegūti no komunikācijām. Birgits Zipela būs pēdējā šajā kārtā. Pēc tam došu iespēju ekspertiem atbildēt. Birgit, jums vārds kā pēdējai šajā kārtā. Paldies, priekšsarētāji! Ļaujiet man skaidri norādīt, ka bezmaksas pakalpojumu nav kā tādu. Es maksāju vai nu ar naudu, vai ar savu privātumu, un es nevēlētos, lai kāds eh, vēlētos, eh, ka, lai kāds varētu iejaukties manā privātumā, tad es labāk maksāju naudu. Bet man ir jautājums Butarelī kungam. Nezinu, vai viņš eh, ir informēts par Eiropol eh, tīmekļa vietnes struktūru. Es eh, sākoties šai sanāksmē atvēru šo tīmekļa vietni un tur apakšā ir rakstīts, mēs eh, izmantojam sīkdatnes, vai jūs piekrītat? Otra poga bija nē, bet dodiet man vairāk informācijas. Tad es piespiedu nē, bet dodiet man vairāk informācijas. Un informācija, kas man tika sniegta, nav pietiekama. Līdz ar to es uh, Eh, aizgāju prom no šīs vietnes, izdzēsu lapu, pēc brīža atveru vēlreiz lapu un pārsteigums Eiropola lapa man ir jau bez šīs norādnes, mēs izmantojam sīkdatnes. Tad jautājums ir tāds. Vai tad, kad es nospiežu šo pogu, nē, tika interpretēta pēc informācijas izlasīšanas, ka es piekrītu šim sīkdatnēm? Uh, Vai tas tiek interpretēts tā, ka nē, es nepiekrītu, bet man ļauj vienalga piekļūt šai tīmekļa vietnē? Vai jūs varat atbildēt uz šo jautājumu? Tas būtu ļoti noderīgi. Jā, lieliski jautājums. Nu tad eh, paldies kolēģiem par lieliskiem jautājumiem. Un sākšu tad ar atbildēm. Lūdzu, Despina. Centieties iekļauties četrās minūtēs. Go, uh, eh, Man šķiet, ka daudz jautājumu ir um, līdzīgi. Mr. Daltons vaicāja, vai ir patērētāji, kas norāda, ka neizmantos vienu vai otru pakalpojumu tieši datu apsvērumu dēļ. Es domāju, ka jūs um, vēlāk arī citēsiet šādas prezentācijas par to, ka arvien vairāk patērētāji apzinās to, ka viņu dati tiek izmantoti. Mēs uh, necenšamies ierobežot biznesa modeļu attīstību. Uh, Mēs mēģinām nodrošināt patērētājiem īpašumtiesības attiecībā uz viņu datiem un iespēju izvēlēties, ko viņi vēlas ar tiem darīt. Nesen ir tikus veikta aptauja, un skaitļi ir ievērojami. 92%, ja nekļūdos, un ja kļūdos, tad labojiet, 92% iedzīvotāju ir nobežījušies par viņu datu konfidencialitāti. Cilvēki izmanto elektroniskos saziņu bet viņi arī vēlas būt uh, īpašnieki radītajiem datiem. Tas ir tas, ko mēs cenšamies mm, panākt un uh, nodrošināt tādu aizsardzību, kādu to nosaka pamatiesību hārta elektroniskās saziņas jomā. Ne tikai tad, ja viņi saņem vēstuli pa pastu, bet arī tad, ja viņiem kas tiek nosūtīts elektroniski. Tas sasaucas arī ar Lauristīnas kundas jautājumu tas, ko mēs vēlamies panākt priekšlikumā, ir nodrošināt iedzīvotājiem izvēli. Mums nevajadzētu aizmirst, ka datu aizsardzības regulas pārskatīšana, tā skaitā e-privātuma direktīvas pārskatīšana, ir daļa no vienotā digitālā tirgus centieniem. Un vienotā digitālā tirgus stratēģijā ir sarkanās līnijas, kas liek mums rīkoties, lai nodrošinātu iedzīvotājiem labākas izvēles iespējas un iespēju kontrolēt notiekošo. Un to visu nodrošināt, ņemot vērā biznesa modeļu un tehnoloģiju attīstību. Lūk, gribam nodrošināt izvēli. Un uh, atcerēsimies, ka programmatūra nereti nemaz nedarbojas, ja netiek izdarītas attiecīgas izvēles. Atbildot uz iepriekš izskanējušo jautājumu, proti regulās priekšlikumā netiek lemts, vai uzņēmumiem būtu jāizmanto privātumu pēc noklusējuma iespējas vai nē. Tā ir uzņēmuma izvēle. Jūs varat izvēlēties savu pakalpojumu nesniegt personai, kas jums nedod savus datus. Tāda ir iecera priekšlikumā. Līdzīgi attiecībā uz reklāmu. Priekšlikums reklāmu neaizliedz. Un e, šeit ir nevajadzētu rasties kaut kādiem pārpratumiem. Mēs e, nenosakām to, ka uzņēmumiem būtu jādarbojas. Jautājumi par eh, izmaiņām biznesa modeļos, kur ir balstīti uz datu vākšanu, nu, šādi biznesa modeļi jau pastāv. Un jūs zināt, ka ir mums vēl kāds priešlikums, kas nāk no komisijas attiecībā uz patērētāju tiesībām. P tas ir atbilstības un garantiju jomā. Mēs gribējām runāt par patērētāja tiesībām arī tad, ja dati tiek sniegti kā kompensācija par piekļuvīs saturam, kādam pakalpojumam, tiešsaistē un tam līdzīgi. Tāda bija tā filozofija. Tas, ka ir uzņēmējdarbības modeļi, kas ir balstīti uz datu apmaiņu, nenozīmē, ka patērētājiem nebūtu tiesību, ka nav tiesību uz privātumu un tā tālāk. Šis ir modelis, kas eh, turpina attīstīties. Es nesen piedalījos eh, mobīlo sakaru kongresā, uh, Un ir uzņēmumi, kas izstrādā sistēmas, ko ir iespējams iegādāties. Tiek atalgoti tie patērētāji, kas nodod uh, uzņēmumam savus datus. Viņi gan var kontrolēt to, kādus datus uh, nodod un ko par to saņem pretī. Šī ir joma, kas attīstās. Nu, un šeit atgriežoties pie jautājuma par to, par iespējamām citām opcijām, ko minēja Lauristīnas kundze, mēs cenšamies izveidot tādu sistēmu, kas ļautu šiem te uh, jaunajiem uzņēmējdarbības modeļiem darboties nepārkāpjot privātuma normas. Giovanni. Paldies, priekšādātāji. Kad es pirms 20 gadiem vadīju darba grupu, kas izstrādāja 97-66 direktīvas gala versiju, nu tad runa bija par pārēju no analogajiem uz digitāliem pakalpojumiem. Uh, lielākoties tas viss bija saistīts ar telekomunikāciju pakalpojumiem. Pāris mēnešus pēc tam, kad uh, stājās spēkā pirmā meitas direktīva, mēs sākām domāt, vai tas viss ir piemērojams arī internetam un atsevišķiem internetu pakalpojumiem. Vai tas ir piemērojams lantīkliem? Nu, sākām mēs visu ar interpretēšanu un secinājām, ka ir nepieciešams aktualizēt direktīvu. Uh, Vēlāk mums bija jauna definīcija, kas nāca no telekomunikācijas sektora, proti publiski pieejami telekomunikācija tīkli, tika lūgts nodrošināt eh, saskaņotību, un 29. panta darba grupai uzreiz radās grūtības, eh, domājot par to, vai šis juridiskais ietvers ir piemērojams eh, jaunām parādībām, piemēram, sociālajiem tīkliem, meklētājiem, un vairākus gadus mums bija jautājumi par piemērojamā piemērojamajām tiesībām. Nu, un tālāk jau pārgājām uz elektroniskajiem saziņas pakalpojumiem. Un tagad vispārējās datu aizsardzības regulas ziņā ir noteikta, kā ievērojamas pamattiesības. Ir skaidrs, ka jānodrošina saskaņotība ar jau spēkā esošajām normām elektroniskās saziņas jomā jo pakalpojumu sniedzējiem šīs definīcijas ir zināmas, bet gribu teikt to, ka nav īsti vēl skaidrs, un te mēģināsim viest lielāku skaidrību mūsu atzinumā, proti, ka visām definīcijām ir jāsaskana ar pamatiesību aizsardzību. Iespējams, ka definīcijas būs jāmaina, jāprecizē, bet tas ir izvērtējums, kas veicams katrā gadījumā atsevišķi. Pirms 20 minūtēm nācis klājā kāds tvīts secinājums no slavena eksperta, kurš ir vērsts pavisam pretējā virzienā. Es domāju, ka e-privātums būtu jāpaplašina ietverot arī Alverdi top pakalpojumus. Jautājums par laika grafiku. Mums ir tiešām jāpaturprātā 18. gada 25. maijas. Pašreizējā e-privātuma direktīva turpinās pastāvēt, un tā nav saskanīga ar vispārējo datu aizsardzības regulu. Te nekāda risinājuma nav. Un es tik tiešām gribētu atbalstīt um, ziņotājas piedāvāto laika grafiku. Ir nepieciešama skaidrība arī pakalpojumu sniedzējiem, ne tikai attiecībā uz pamatiesībām. Šis ir lūgums no visu spēlētāju puses. Proti padomāt par uh, iespēju ļaut datu uzraugiem un uh, tiesību uh, īstenošanas izpildītājiem eh, darboties saskaņā ar šo datumu. Runājot par dažādajām bažām, es domāju, ka šeit runa ir par četrām galvenajām bažu jomām, ko ir kopsavilkus 29. panta darba grupa. Tas viss parādās kopsavilkumā. Tas sasaucas arī ar manu kolēģi teikto par uh, izsakošanas funkcijām, jo īpaši attiecībā uz uh, bezvadu tīklu piedāvāto izsakošanu. Mums ir jādomā par to, kā ir dodama piekrišana visiem gala lietotājiem, gan saņēmējiem, gan datu nosūtītājiem. Runājot par izsakojamību, 29. panta darba grupa uzskata, ka ir nepieciešams skaidrs aizliegums, eh, iespēja atteikties no izsakojamības funkcijas un, vispēcot, eh, privātums pēc noklusējuma. Ja ir kāda joma, kur mums ir šis viss jāizteno praksē, tad e-privātums jau ir pati svarīgākā joma. Par Eiropolu mājaslapu runājot Es no pirmā māja būšu atbildīgs par eh, šo, šo jautājumu. Esam jau sazinājušies ar Eiropolu un gribu apliecināt, ka mēs īstenosim pašreizējos noteikumus eh, arī saskaņā ar mūsu izdotajām vadlīnijām. Sīkdatnes izmanto visi, tā skaitā arī Eiropas Savienības institūcijas un arī šis parlaments. Ja gribat rast kādu piemēru, varat apmeklēt mūsu jauno aktualizēto tīmekļa vietni. Un tur ir iespēja gūt plašāku informāciju un arī atteikties no sīkdatņu izmantošanas. Tur ir izskaidrotas sekas šādai izvēlei. Mēs nevienu neizsakojam, Atsevišķas sīkdatnes ir svarīgas sniedzot atsevišķus pakalpojumus. Viss ir atkarīgs no tā, cik uh, detalizēti pētāt kādu mājaslapu. 7. novembrī pagājušajā gadā mēs uh, publicējām vadlīnijas visām institūcijām un struktūrām. Mēs mudinam šīs vadlīnijas īstenot. Jau esam saņēmuši arī zināmas komentārus no Eiropola. Un no 1. māja es pārņemšu uzraukošās funkcijas kopā ar uh, kopējo datu uzraudzības iestādi. Jebkurā gadījumā šī ir tā joma, kur ir nepieciešams viest daudz lielāku skaidrību un ir jāievēro lietotāju tiesības. Paldies! Thank you, Giovanni. Um, been... Paldies! Šķiet, de, kolēģi Despīna aizmirs atbildēt uz vienu jautājumu. Jā, es atbildēšu ļoti īsi. Albrecht kungs norādīja, kur tad mēs redzam vislielākās atšķirības starp pašreizējo direktīvu un priekšlikumu. Manuprāt, tā atšķirības ir trīs ļoti būtiskas. Pirmkārt, mēs runājam eh, vairs ne par direktīvu, būs viena sistēma viscaur, būs runa par regulu, otrkārt, un tas ir eh, fundamentāls. Uh, aspekts, ka OTT ir aptvērti, un ļoti svarīgi ir tas, ka mēs atsaucamies uz GDPR, jo pašreizajā sistēmā ir dalība valstis, kurā ir četras vai vairāk lēmē iestādes e, atbildīgas, un līdz ar to šī ieviešana uh, Eh, izpaliek, jo kompetence reizēm ir problēma šajās dalībvalstīs, un tāpēc eh, GDPR ir ļoti nozīmīgs. Un tās ir tās būtiskākās eh, atšķirības. Doktors Borgēzijus, paldies visiem par jautājumiem, kur izskanēja. Mēģināšu tagad atlasīt. Mēs daudzus pakalpojumus varam izmantot nevis par brīvu, bet daudz tiešsaistes pakalpojumus izmantojam bez īpaša maksājuma. Mēs nedrīkstam aizmirst to, ka Eh, reklamēšanās ir iespējams bez uzraudzības. Simt, eh, simt gadu garumā pēc radio, ko finansē um, reklāmas, mums ir dažādas uh, variācijas, taču kopš 90. gadu vidus, kad tika izgudroti sīkdatnes, mēs esam izgudrojuši sistēmu, lai maksātu par um, reklāmu bet mēs arī varam dzirdēt, ka cilvēki var izdarīt izvēli saņemt vai nē, taču par ierobežojumu runājot, e, ierobežot uzraudzību vai e, izsekošanu, e, tur nekas nav teikts par pakalpojumiem, ko finansē reklāmas. Albrecht kungs uzdeva jautājumu par web audiences mērījumiem tiem, kuri nepārzina priekšlikumu no galvas, viņš visdrīzāk atsaucas uz piekrituma prasības īkdatnēm. Un šeit ir atsevišķi iznā, izņēmumi sīkdatnes login procedūrām, iepirkumiem un tā tālāk. Bet es varu piekrist, ka atsevišķiem privātum draudzīgiem analītiķiem e, sīkdatnes varētu būt piekrišanas objekts, bet tas ir jāpārdomā tehnoloģiski neitrālāk nekā tagad un ir jānorāda, ka šos datus nedrīkst izmantot citiem mērķiem. Līdz ar to jūs pilnībā atbalstat eh, un pieņemat eh, prasību pēc piekrišanas. Un tad vēl Albrecht kungs eh, izteica visai izaicirošu piezīmi par offline datu uzkrāšanu, piemēram, par uh, Eh, datorspēlēm vai filmām, ko jūs eh, skatāties un kā mm, televīzijas aparāti varētu jūs izsakot. Tik tiešām šis fakts nav uh, priekšlikumā izstrādāts, man tas būtu jāpārdomā vairāku nakšu garumā, taču jūsu tiesības uz privāto dzīvi, jūs savā mājā dzīvojat savu privāto dzīvi, varbūt vajadzētu paredzēt eh, noteikumus šajā sakarā. Iekārtām, kas var noklausīties filmu jūsu mājā. Eh, Lauristīnas kundze, jā, pētījums tiks publicēts, te pie tā tiek strādāts nakt un dienu, jūs iespējams redzat jau lokus man zem acīm. Darbs turpinās. Thank you very much. Paldies. Šis ir lielisks panelis. Mēs varētu to turpināt, bet mēs esam savu laiku izsmēluši un vēlamies pateikties Frederikam, Giovanni, eh, Spīnai Paldies visiem par lielisko izklāstu. Tagad mēs varam pāriet pie nākošās sesijas, ir lūdzu runātājus uz paaugstinājumu. Kamēr jūs ieņemat vietas, es teikšu dažus ievadvārdus. Tagad mēs runāsim par juridisko konsekvenci ar citiem juridiskajiem instrumentiem. Kolēģi, Otrās sesijas laikā mēs runāsim par diviem būtiskākajiem mērķiem - juridisko konsekvenci ar citiem instrumentiem un vienādiem spēles noteikumiem stā, dažādiem spēlētājiem elektronisko komunikāciju e, nu, jomā. Neraizējieties par to, ka referenti dodas projām. Tāpat arī mēs uzklausīsim telekomunikāciju nozars pārstāvjus, reklāmdevēju pārstāvjus, NVO. Un jūs iespējams pamanījāt, šajā diskusijā piedalīsies četri runātāji un es lūkšu visus paneļa runātājus iekļauties viņiem paredzētajā laikā. Tagad pirmais runātājs, kam mēs dosim vārdu, ir Antonio Markos. Viņš ir vecākais padomnieks patērētāju lielo datu jautājumos no Eh, uzņēmuma telefonikā, un viņš izklāstīs atsevišķus aspektus eh, telekomunikāciju nozares skatījumā. Esiet sveicināti, dāmas un kungi, paldies par iespēju izklāstīt jums atsevišķus aspektus aspektu sakarā ar jauno regulas priekšlikumu. Telekomunikācijas vienmēr ir bijušas saistītas ar privātuma jautājumu tīklos, un tā ir bijusi galvenā sastāvdaļa uzņēmuma darbībās. Mēs aktīvi piedalāmies vislabākās pieredzes iegūšanā, piesaistot eh, akadēmiskās eh, vidas eh, pārstāvjus un citus, kā arī, lai mēs varētu nodrošināt mūsu sabiedrības vislabāko attīstību. Atrast pareizo līdzsvaru ir ļoti nozīmīgi. No datu pakalpojumu sniedzējiem, uzraugošajām institūcijām un patērētājiem. GDPR tiek piedāvāts kā privātuma aizsargāšanas instruments. Un, šis, un tas tiek veidots šādā izpratnē, lai varētu paredzēt dažādus datus, dažādus lietotāju eh, gaidas un dažādus cit, cit, citus aspektus. Eh, privātums pēc dizaina lietotāja, eh, leģitīmās intereses lietotāja cerības, eh, elastība apstrādē un vienlaicīgi pamat datu un pamatiesība aizsardzība. Tas ir veids, kā mēs saprotam to, kā ir jādarbojas privātuma noteikumiem apstrādājot metadatus. Eh, likumu kopums, kas atbilst GDPR noteikumiem, lai aizsargātu privātumu tajā pašā laikā paliekot atvērtiem inovatīvām iniciatīvām. Jāatzīmē, ka pasaulē, eh, kurā ir tik daudz komunikāciju, lielākā daļa datu tiek izmantot saistībā ar komunikācijām. Un šajā sakarā es gribētu norādīt, ka vienlīdzīgi spēles noteikumi ir ļoti nozīmīgi, un mēs nedrīkstam pieļaut nekonsekventas situācijas un gadījumus, kād atsevišķi metadati var tikt izmantoti e, šim nu, e, mērķim nepiemērotos nolūkos. Komunikācija kontekstā dati, kas tiek izmantoti telekomunikācijās, komunikāciju plūsma, dati tiek uzskatīti par vispārīgiem no pakalpojumu sniedzēju puses. Um, bad consequences in the development of new services. Un līdzīgi situācija var um, atklāties eh, kompleksās sistēmās, kā piemēram automašīnas tiešsaistē, kur eh, dažādi lietotāji ir, pievieno, eh, ir savienoti un notiek datu pārraide. Tomēr jāpatur prātā, ka Ja, e privātuma noteikumi var tikt uzķaunoti tāpat ir jāapzinās, ka atsevišķos datumos datu apstrāde var būt ar ļoti nelielu vai praktisku nekādu ietekmi uz privātumu. Šajā aspektā ir arī jāņem vērā mazināšanas pasākumi un tādi kā optauts, šifrēšana un citi mehānismi. E, vārds privātums ir ļoti nozīmīgs, e, lai nodrošinātu labāku e, pakalpojumu. Parlamenta Res, rezolūcijā par eh, pamattiesībai sardzību lielajos datos eh, runā par šiem jautājumiem. Un šeit to var attiecināt uz dažādiem publiskiem operatoriem. Big data application based on pseudonymization of metadata can play. Meta. Dat datu izmantošana ir nozīmīga uh, humānos, sociālos, citos pasākumos, uh, vies, eh, biznes, uzņēmējdarbības inteliģencē, viesnīcas nozarē, ļoti daudz kur citur Kiberdrošība ir ļoti nozīmīga. Eh, dat, datu un metadatu aizsardzība ir nozīmīga visām eh, tīklā iesaistītajām sistēmām. Service providers should be encouraged to pursue their un ir eh, jādara viss, lai mēs nodrošinātu optimālu tīkla drošību, novērstu jebkādu aizdomīgu trafiku. Tieši tas pats attiecas uz krāpniecisku darbību novēršanu. Tas attiecas ne tikai uz komunikācijas dienestiem, bet jebkuru krāpniecisku rīcību, kas varētu ietekmēt trešās puses, un GDPR aptver šādu apstrādi metadatu eh, statistiska analīze bez ietekmes uz privātumu var tikt uzskatīts kā nozīmīgs sastieguma faktors. Bet tomēr e, slēgts izņēmumu saraksts neparedzēts e, eh, nepieciešamo elastību un ir jāpievērš liela vērība sestā panta formulējumam. Tāpat ir jāņem vērā leģitīmās lietotāju cerības, jānodrošina informācija patērētājam un citi aspekti, kas ir ļoti nozīmīgi faktori. Un noslēgumā jānorāda, ka atsevišķas metadata apstrādes prakses ar nelielu ietekmu uz privātumu arī var tikt paredzētas. Paldies! Gruntal, um, us... Tālāk mums eh, ir Gruntālkungs, kas uh, sniegs ieskatu uh, par uh, to, kas uh, ir aktuāls viņa nozare. Paldies! Man Jāsaka paldies uzreiz arī par uzaicināšanu. Sākšu ar dažiem vārdiem par mūsu uzņēmumu Šibsted. Mēs esam eh, tiešsaistes bizness, viens no lielākajiem Eiropā. Esam Francijā, Itālijā, Spānijā un, protams, Zviedrijā. Mūsu biznesa pamats ir ziņu mēdīji. Zviedrijā, kur es esmu vadītājs, mums ir vairāk ziņu portāli, tā skaitā eh, vadošais afterbatted. Ierosinātā regula ir ļoti svarīga. Tā ietekmē to, ko mēs varam piedāvāt saviem patērētājiem. Tas ietekmēs Eiropas uzņēmumu spēju konkurēt ar globālajiem spēlētājiem. Un gal galā šeit runa ir par demokrātiju priekšlikums varētu ietekmēt arī brīvo un neatkarīgo Eiropas presi lielā mērā. Tikai pirms dažiem gadiem mūsu galvenie konkurenti bija citas vietējās mēdīju kompānijas. Šī situācija ir ievērojami mainījusies pēdējo dažu gadu laikā. Mēs saskaramies ar milzīgu un pieaugušu konkurenci no lieliem globālajiem spēlētājiem. Šobrīd ir svarīgi panākt, ka noteikumi, kas tiek pieņemti, nodrošina vienādus noteikumus. Tas ir kaut kas tāds, kas šobrīd nav. Mūsu nozarē ir zināmi dažādi modeļi biznesam. Bezmaksas eh, saturs ar reklāmu, apmaksāts saturs, daļēji apmaksāts un tā tālāk. Tas parāda, ka bezmaksas pakalpojumu izmantotāji ir gatavi saņemt bezmaksas pakalpojumus apmaiņā pret nepieciešamību skatīties reklāmu, ja tā nav pārāk uzbāzīga. Tikai 20% no ieņēmumiem nāk no lietotāju maksājumiem, kamēr 80% no reklāmām. Tas pierāda, ka Eiropas be, brīvās preses pastāvēšana ir atkarīga no mūsu spējas uh, nodrošināt uh, efektīvu reklāmu. Šobrīd lielākā daļa no ieņēmējiem reklāmai nonāk pie globālajiem spēlētājiem. 60% Zviedrijā iet Facebook un Google, un viņu tirgus daļa pieaug. Citās Eiropas valstīs šī situācija ir vēl sliktāka. Viņu spēcīgā pozīcija ir spēcīgi saistīta ar piekļuvi datiem. Uz datiem balstīta reklāma ir daudz vērtīgāka. Protams, ka atbilstīga reklāma ir labāka gan reklāmas devējiem, gan patērētājiem. Svarīgi ir atcerēties to, ka lielie globālie spēlētāji ir uh, labāk spējīgi ievērot noteikumus. Bet vietējie ir lielākoties atkarīgi no sadarbības ar trešajiem, eh, trešo pusi reklāmas sniegšanā, kas varētu būt kā mēdīja aģentūras, piemēram, grupēm vai stākam, vai, piemēram, tīkli, kā kriteo, piemēram. Un tie ir tikai daži piemēri globālie spēlētāji visu var izdarīt paši. Viņiem nav jāizmanto trešās puses, lai tās palīdzētu viņiem šajā procesā. Priekšlikumā tiek ierobežots trešos eh, puses eh, piesaistīšana. Praksē tas nozīmē to, ka šis priekšlikums nāks par labu lielajiem globālajiem spēlētājiem. Lai konkurētu veiksmīgi ar globālajiem spēlētājiem, nodrošinātu neatkarīgu Eiropas presi un spēju cīnīties efektīvā veidā ar viltus ziņām. Mums ir nepieciešami dati par mūsu patērētājiem, par viņu interesēm, viņu uzvedību, ko viņi vēlas. Tikai ar šādām zināšanām mēs varēsim sniegt personalizētu un atbilstošāku saturu un produktus. Mums ir jānodrošina, ka reklāmas ir pēc iespējas atbilstošākas, ka tās parādas pareizajiem lietotājiem pareizajā brīdī. Tātad precizēšu. Dati ir, protams, ļoti svarīgi reklāmas kontekstā, bet reklāma ir arī ļoti svarīga mūsu produktu izstrādē lai sniegtu personalizētu pieredzi, atrodoties tiešsaistē. Personalizācija ir viens no būtiskākajiem aspektiem. Ja mūsu patērētāji mums neusticēsies, viņi neļaus mums piekļūt viņu datiem un izmantot tos. Līdz ar to mums lietas ir vienkāršas. Mums ir nepieciešami dati, lai patērētāji mums uzticētos. Tāpēc mēs lielā mērā koncentrējamies uz privātumu un inovāciju. Mēs cenšamies uzlabot caurskatāmību, skaidri informēt, kāpēc un kā mēs ievācam datus un izmantojam tos. Tas mums ir jādara mūsu pakalpojumu sniegšanas kontekstā. Patērētājiem nebūs iespējams uh, to saprast, tad, kad viņa veid, viņi veic lejupielādi pārlūkprogrammai. Mēs nevaram vienkārši uh, Eh, gaidīt, kamēr patērētāji piekritīs. Eh, mums ir nepieciešams skaidri pirms tam viņus informēt, parādīt, kā mēs izmantosim šos datus. Mēs veidojam savu privātumu, privātuma instrumentu. Šobrīd jūs to redzat kreisajā pusē uz ekrāna. Tās ir investīcijas, Eh, kas ir nepieciešams mūsu patērētāju uzticēšanās iegūšanai. Tad kopsavilkums. Manuprāt, opt-in princips nav risinājums. Šī ir sarežģīta joma. Šeit mēs nevaram balstīties uz pieņēmumu, ka patērētāji visu sapratīs paši un tāpēc piekritīs visu izmantot. Uh, Tāpat es neuzskatu, ka optim princips ir īstenojams izmantojot pārlūk programmas. Tas nozīmēs, ka eh, šīs programmas kļūs par eh, tādiem kā vārtu sargiem piekļuvē internetam. Neaizmirsīsim, ka lielākā daļa no pārlūk programmām ir mūsu konkurenti. Google ir Chrome, Apple eh, kompānija ir Safari, un tā nav pareizā atbilda sal, mēģināt salikt kopā lietotāju tiesības un caurskatāmību. Tā vietā mums ir nepieciešams elastīgus eh, noteikumus nodrošināt, lai eh, vienoties spēles noteikumi arī veicinātu inovāciju privātumā. Paldies! Paldies, Grimtālkungs! Mūsu eh, nākamā runātāja ir pārstāve no Access Now, nevalstiskās organizācijas Fanija Hidvegī. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Mani sauc Fanija Hidvegī, un es esmu Eiropas politikas pārvaldītāja Access Now. Tā ir nevalstiskā organizācija, kas ir balstīta Briselē, bāzēta Briselē. Uh, un mēs esam daļa no Adrija tīkla. Gribētu teikt paldies par iespēju jūs uzrunāt uh, jautājumos par e-privātumu regulas projektu. Uh, Šīs uzklausīšanas uh, sadaļas nosaukums ir juridiskā konsekvence un vienlīdzīgi spēles noteikumi. Lai panāktu atbilstību pamatiesību hartas prasībām un nodrošinātu juridisko konsekvenci ar vispārējo datu aizsardzības regulu, mums tik tiešām ir nepieciešami vienlīdzīgi spēles noteikumi. Uh, šādi noteikumi lietotājiem ir ārkārtīgi svarīgi. Atzinīgi vērtējam komisijas centienus reformēt e-privātuma noteikumus un, jo īpaši koncentrējoties uz vispārējo datu aizsardzības regulu. E-privātuma noteikumiem būtu ne tikai jānodrošina vispārējās datu aizsardzības regulas nodrošinātais aizsardzības līmenis, bet vienlaikus jāaizsargā pamatiesības uz privātumu. Tas parādās arī 29. panta darba grupas nesen publicētajā atzinumā. Šis priekšlikums tā pašreizējā formā pilnībā šos mērķus neīsteno. Man bija interesanti dzirdēt, kādus argumentus ir izlēmuši izmantot dažādo nozaru pārstāvi šodienas uzklausīšanā. Parasti tie ir pretrunīgi argumenti, kas ir tomēr balstīti uz vienu un to pašu proti e-privātuma noteikumu vājināšanu. Tiek apgalvots, ka vispārējā datu aizsardzības regula ir gana laba, vai arī, ka jau šī regula rada lielu slogu un m, mm, papildu noteikumi nav pieņemami. Es nepiekrītu nevienam no šiem argumentiem. Es, eh, protams, atzinīgi vērtēju Eiropas Savienības centienus eh, stiprināt vispārējo datu aizsardzības regulu, tomēr tā nenodrošina saziņas konfidencialitāti un aizsardzību pret eh, izsakošanu tiesaištē. Tieši tāpēc mums ir nepieciešama e-privātuma reforma. Nu, un es neuzskatu, ka vispārējā datu aizsardzības regula būtu regulatīvs sloks. Uh, Juridisks pienākums ir nodrošināt privātumu un datu aizsardzību. Tas nav kaut kāds pakalpojums eh, iedzīvotājiem. Sabiedrības intereses šajā ziņā ir saistītas ar tehnisku un eh, tiesisku aizsardzību iedzīvotājiem, nevis uh, pa pusē likumīgu biznesa uh, prakšu popularizēšana vispārējai datu aizsardzības regulas priekšlikumam būtu jānodrošina tas, ka tiek izmantotas tehnoloģiski neitrālas un saistošas prasības gan aprīkojumam, gan programmatūrai. Būtu jāuzlabo skaidrība un aptvērums attiecībā uz metadatiem, kas varētu atklāt jutīgu informāciju un jāizvairās no atšķirīgiem aizsardzības standartiem. Treškārt, viss ir balstīts uz eh, visaptverošu ietveru un informācija būtu jāsargā gan glabāšanas, gan pārraidīšanas fāzē. Ņemot vērā infor aizsargātās informācijas jūtīgumu, nevar izmantot leģitīmas intereses kā aizbildinājumu neatļautai datu apstrādēji. Uh, Datu aizsardzības regulē būtu arī jānosaka, ka dalību valstīm nav iespēja atkāpties no šiem noteikumiem un ir jānodrošina kolektīvas eh, uzraudzības eh, mehānismus, eh, kur būtu pārstāvēts arī NVO. Šo visu īstenojot, mēs panāktu vienlīdzīgus spēles noteikumus. E-privātuma žargonā parasti šādi formulējumi tiek attiecināti uz uh, pakalpojumu sniedzējiem, bet uh, spēles noteikumiem ir jābūt vienlīdzīgiem pilnīgi visiem kā pakalpojumu sniedzējiem, tā lietotājiem. Pakalpojumu sniedzēji ir dominantā pozīcijā, ja salīdzinam ar lietotājiem. Šī asimetrija ir jārisina. Access nav atbalsta to, ka regula tiktu attiecināt uz jebkādiem saziņas pakalpojumiem, neatkarīgi no izmantotājas infrastruktūras. Lietotājiem rūp privātums, bet viņiem netik daudz rūp definīcijas, kas tiek izmantotas Briselē, kā tiek sauktas ierīces un lietojuma programmas. Uh, Kā jau arī uzklausīšanas darba kārtībā ir norādīts, runa ir par jaunām elektroniskās saziņas formām un to, ka ir jānodrošina vienlīdzīga aizsardzība visiem lietotājiem neatkarīgi no izmantotā pakalpojuma. Nu, jāsaka, ka šis mērķis vēl nav pilnībā sasniegts priekšlikumā. Noteikumiem nebūtu jābūt atkarīgiem tikai no viena tiesiska instrumenta, proti no elektroniskās saziņas kodeksa. E, privātuma reformai nebūtu jācieš no tiesību aktu aktualizēšanas kalendāra. Runājot par jautājumu to, par to, kurā juridiskajā instrumentā būtu jāiekļauj būtiskās definīcijas, ir skaidrs, ka lielākā nozīme ir saturam, tam jābūt skaidram un nepārprotamam. Nedrīkst izslēgt pašas populārākās elektroniskās saziņas formas Nesen esam vērojuši, kā privātuma noteikumi ir vājināti ASV. 92% iedzīvotāji vēlētos konfidenciālu elektronisko saziņu saskaņā ar ES barometra pētījumu pagājušā gada decembrī. Piedāvātājai privātuma regula ir jāveido tā, lai tā nodrošinātu konfidencialitāti komunikācijā un novērstu izsakojamību. Uh, tiešsaistē. Tādējādi visiem būtu vienlīdzīgi spēles noteikumi, jo īpaši jau lietotājiem, kuriem tiek solīts, ka viņiem tiks atdota kontrole. Eiropas Savienība ir spērus pirmos soļus, lai veidot digitālo vienoto tirgu, un tas var veiksmīgi darboties tikai tad, ja tiktu atgūta sabiedrības uzticēšanās. Paldies! Um, Paldies, un pēdējais runātājs ir uh, profesors Ravenbergs. ka viņš darbojas Frankfurts universitātē. Sveicu jūs mūsu vidū, lūdzu, iespēju jums izteikties. Paldies priekšētātāji, paldies par uzaicinājumu piedalīties šai uzklausīšanā. Es tad gribētu sniegt pārskatu. Šajā te attēlā eh, asociācijas eh, kur ir pārunāti šie jautājumi, un uh, saraksts ar tiem, ar ko esam konsultējušies, protams, nav pilnīgs. Nu, un visbeidzot, man būs arī savs personīgais viedoklis paužams. Šeit redzams pārskats. Es gribētu mazliet runāt par uh, aizsargātas elektroniskās saziņas paradoksu, par nepieciešamību aizsargāt elektronisko saziņu un tad pāriet pie OTT tirgus un nepieciešamības pēc vienlīdzīgiem spēles noteikumiem. Uh, Un es gribētu uzsvērt arī konkrētus piemērus attiecībā uz atrašanās vietas datiem, Wi-Fi un Bluetooth izsekošanu un privātuma jautājumiem, ko tad es domāju ar aizsargātu elektronisko saziņu un kā parādību. Ir skaidrs, ka arvien vairāk ir jāaizsargā elektroniskā saziņa attiecībā uz privātumu un konfidencialitāti. Uh, neaizsargāta komunikācija tiek piedāvāta par brīvu, un ja regulas nosauc tikai vienu tirgus daļu, nu tad nav iespējami vienlīdzīgi spēles noteikumi. Līdz ar to ir jāietver šie te over the top pakalpojumi. Un tie jau tur parādās, bet eh, šīs, šīs normas ir jāstiprina. Uh, kā jau iepriekšējā runātāja norādīja, aizsargāta saziņa tik tiešām ir ārkārtīgi svarīga. Nu, ne, ne tikai kā individu tiesības, bet uh, tas ir arī būtisks demokrātijas priekšnosaci, priekšnosacījums. Kas tad notiek tirgū? Saziņas pakalpojumi kādreiz bija patsāvīgs produkts, ko varēja tirgot par labu cenu, bet šobrīd tiek piedāvāts saziņa par brīvu, un dažādie pakalpojumu sniedzēji konkurē savā starpā, kā samaksu pieprasot personas datus. Ir minēti arī atsevišķi piemēri dažādām saziņas platformām bet mazinoties cenai, mazinās arī uz, kvalitāte un uzticēšanās. Ja sabiedrība neusticās produktam, tas kaitē demokrātijai. Ir ļoti labi, ka regulas projektā ir runāts par to, ka neatkarīgi no kompensācijas ir jānodrošina kvalitāte. Un ir jāietver iespējami vairāk spēlētāji, ne tikai klasiskie. Un gribētu sniegt arī nelielu ieskatu attiecībā uz pakalpojumu sniedzēju tirgu tāds klasisks gadījums ir mēģinājums gūt iespējami vairāk reģistrēto lietotāju, piekļūt viņu profiliem. Nu, lietotāji, kam ir resursi, ir patērētāji un vienlaikus arī prece. Te pašā laikā piemērošanas eh, joma nav īsti skaidra. Uh, piemēram, ziņu nosūtīšana ir daļa no sociālā tīkla un kaut kādu um, mājasainiecības funkciju organizēšana varbūt daļa no Google lietošanas. Jautājums ir, vai šādā situācijā ir iespējams aizsargāt uh, konstitucionālās vērtības spēlētājiem, kas piedāvā labākus pakalpojumus, ir nepieciešama arī labāka aizsardzība uh, Šeit ir redzams attēls, kas parāda to, kā var izmantot atrašanās vietas datus. Nu, un tas eh, cieši sasaucas ar eh, lietotāju profiliem. Darbības tiešsaistē un eh, offline ir atrodams nereti jūsu profilos un ekstrahējamas no tiem. Nu, un ja mēs domājam par elektroniskās komunikācijas metadātu definīciju, tad ir jāpaturprātā dažādās iespējas, ko dod uh, lokalizācijas dati. Ir teikts, ka lokalizācijas dati ir metadati tikai tad, ja tie ir radīti elektronisko pakalpojumu sniegšanas kontekstā. Šāda definīcija ir pārāk šaura. Tā neietver visus iespējamos gadījumus un nodrošina nu, tikai ierobežotu aizsardzību lietotājiem. Nu, un šo te robežu lietotājiem ir grūti izprast, līdz ar to tas nevairo viņu uzticēšanos. Un tas ir arī tāds konkurences trūk. Vājais punkts ir un ir par Eiropas eh, spēlētājiem. Nākamais piemērs šeit ir eh, temperatūras karte Redzat šeit Barcelonu, un ir redzams, kur atrodas lielākā daļa cilvēku. Nākamajā attēlā ir parādīts, kā var izmantot dažādi šādas iespējas, piemēram, attēlojot satiksmes sastrēgumus, to var, to ir iespējams darīt, izmantojot anonimizētus datus. te var arī konstatēt, eh, kur atrodas vietēji iedzīvotāji, kur turisti. Nu, un tad jūs redzat eh, lielākus un mazākus cilvēku apkopojumus uz pilsētas kartes. Nu, un to visu ir iespējams izdarīt eh, arī neizmantojot pseido anonīmus identifikātorus. Līdz ar to ir jāmaina 17. apsvērums. Tālāk 8.2b pants savākšanas zonas un Wi-Fi Bluetooth izsakošana. Uh, 8.2b liek domāt, ka lietotāji var nonākt šādā datu vākšanas zonā un iespējams, ka Wi-Fi un Bluetooth eh, tehnoloģijas ļauj viņus izsakot, un tas nav īsti saistīts pat ar vietālu izmantošanu. Un jums pašiem ir jāizslēdz uh, Wi-Fi vai Bluetooth, ja esat redzējuši brīdinājumu sīmi. Nu, un eh, šāda izsakošana ir iespējama arī bez uh, skaidras piekrišanas. ir vēlme izmantot kaut kādus pakalpojumus. Ja jūs, piemēram, esat nonācis datu vākšanas zonā, tad jums pašiem ir jāmeklē šī brīdinājuma zīme un jāizslēdz attiecīgās funkcijas. Ir nepieciešams papildināt regulas projektu. Un arī 8. un 10. pantā ir lietas, kas iztrūkst. Tā, tā skaitā runa taču ir arī par lietu internetu. Uh, sāziņa iet tālāk nekā vietā runa un uh, planšetes. Uh, tiek runa par tehnisko aprīkojumu, par programmatūru un arī interneta protokoli nereti, nu jau piedāvā sasaistīt, piemēram, jūsu kafijas automātu ar uh, jūsu telefonu un uh, web serveri. Nu, piemēram, es apmeklēju kādu tīmekļu vietni, Nu, un tad, eh, ja cilvēki zina, ko dara, tad tā, eh, izmantojot uh, informāciju, viņi var noskaidrot, kāds man kafijas automāts mājās uz galda stāv. Šeit Google uh, izmanto savas priekšrocības uh, savā pārlūkā Chrome, nu lūk, un te arī piemērs ar kafijas automātu. Ir arī attēli un dažādas ierīces, kas tiek izmantotas ir ierīces, kas ir uh, sasaistītas izmantojot uh, Bluetooth, piemēram, kas ļauj jums pateikt, kas kuveklim beigušās skūšanās putas, attēls ar svariem. Nu, un nu, visi šādi te priekšmeti un lietu internets ir jāietver regulāri. Dažādi piemēri attēlos. Uh, dažādas bērniem domātas ierīces un vēl kāda lieta, kas šobrīd pastāv tikai Japānā. Nu, lūk, piemēram, iespēja sasaistīt vietā runi ar uh, klozetpodu. Paldies! In Europe now as well, with the jet stream thing. It's, I'm afraid. Yeah. Okay, so... Um... Paldies! Mēs Esam tagad uzklausījuši visus kolēģus. Paldies par jūsu izklāstu, par šiem aspektiem no NVO, no akadēmiskās vidas, no citas. Man ir vairāk runātāji pieteikušies, mēs esam nedaudz iekavējušies, kolēģi. Mēģiniet tāpēc izteikties īsi, vispirms dod vārdu Mariju Lauristīnai. Paldies, priekšsēdētāji, es vēlos pateikties visiem. Uh, runātājiem. Un varētu eh, uzdot ārkārtīgi daudz jautājumus par šīm prezentācijām, bet attiecībā uz lielajiem datiem jūs atsaucāties uz ziņojumu, bet ziņojumā ir jābūt arī datu aizsardzībai ieviesta. Ja es tagad eh, mēs tagad skatāmies EPRS regulu un GDPR kopā. Vai jūs domājat, ka šeit ir kādi aklie punkti palikoši? Piemēram, mans iespējas ir, un varbūt jūs pateiksiet man, ja es kļūdos, bet man liekas, ka mēs koncentrējamies uz personas datu produktu savākšu kā devumu un mazāk runājam par e, lietojumu un rezultātiem, kur šie dati tiek izmantoti. Bet nav īsti skaidrs, nav skaidru noteikumu e, privātuma attiecībā uz šo datu lietojumu, kas uh, Eh, pēc analīzes tiek eh, pārveidot par personiskiem datiem, un sākotnēji tādi tie nebija. Vai ar tādu nolūku netika uzkrāt? Es domāju, ka mums ir eh, jāpiemājina šeit formulējumi, un jūs varētu piedāvāt vispiemērotāko risinājumu. Tālāk vēl viens jautājums attiecībā uz eh, reklāmām. Mans komentārs, es domāju, un arī sarunās ar ieinteresētajām pusēm, esam izjutuši lielu spiedienu no reklāmdevēju nozars. Un pat tagad, kad ir šīs apokaliptiskās runas, ka mēs vēlamies uh, nogalēt uh, uh, reklāmas nozari, kad drīkstēs izmantot tikai tiešu un uz personu virzītu mārketingu. Kur jūs saskatāt šīs sarkanās līnijas? Eh, kura ir tā lieta, bez kuras neko vairāk nevar izdarīt? Jo arī es esmu no 40 gadu garumā nodarbojusies ar audiences izpētē. Vai mēs nesaskatām šeit zināmu eh, vaļību izmantojot šos neregu, neregulētās iespējas. Varbūt paskatīsimies atpakaļ, kā eh, mēs varējām pirms eh, laika, tajos laikos, kad trackings nepastāvēja, kā mēs varējām eh, segmentēt mūsu auditoriju. Un vēl es gribēju lūgt, vai mums ir iespēja organizēt garāku sanāksmi. Šī prezentācijas ir tik bagātīgas, ka tās rosina uz tik daudziem jautājumiem, mums būs vajadzīgs vēl papildu laiks. Jā, kolēģi, es varu piekrist, ka šī diskusija tiešām ir interesanta. Bonīkums man jūs ir jāierobežo, lūdzu iekļaujieties divās, trīs minūtēs. Paldies! Es mēģināšu iekļauties savās minūtēs. Un pēc jūsu prezentācijas vispārējā aina ir tāda, ka no vienas puses eh, ir trackings, un mēs nevēlamies tikt izsekoti, no otras puses ir mūsu izvēle un atsevišķas tehniskas iespējas, kā šādu izsekošanu novērst. Jūs piedāvājāt vairākus tehniskus risinājumus, un mans jautājums būs pilnīgi atšķirīgs, jo ja mēs vēlamies pienācīgi ieviest šo noteikumus, tad mums ir jāpiešķir laiks uzņēmējiem sagatavot tehniskus risinājumus. Ja tas ir iespējams, un tas ir vispārīgāks jautājums, lai šo eh, regulējumu varētu ieviest vienlaicīgi ar GDPR, jo mēs zinām, ka vairākās valstīs ir problēmas ar GDPR ieviešanu, un ja mēs vēlamies pienācīgi īstenot privātumu. Es vēlos, lai ir e-privātuma regulējums, bet no otras puses, manuprāt, daudzi risinājumi e, būs e, saistām ar tehniskām opcijām. Arī mums, kā lietotājiem, piešķirot vairāk privātuma iestatījumus, vairāk e, individuālas iespējas izdarīt izvēli. Kāds ir jūsu viedoklis? E, kā to strādāt. Mēs esam diskutējuši par to ar Mārjo, un mums ir bijušas apaļā galda sarunas pār šiem tehniskajiem jautājumiem, un mums ir jāņem vērā ik viens aspekts. Mēs runājam no, par reklāmu. No vienas puses var jums piekrist, no otras puses var rasties jautājums, vai mums ir vajadzīga mērtiecīga reklāma, jo ja tā ir mērtiecīga, tad ir eh, jābūt piekļuvei datiem, datu apstrādēji un arī eh, informācijas profilēšana. Mums ir jāskata un jāņem vērā visi šie aspekti, lai mēs varētu piedāvāt labu risinājumu. Paldies, Daltonkungs! Paldies! Arī es mēģināšu izteikties īsi. Tad, kad iepriekšējie panelisti ieteica stingrus privātumu noteikumus tradicionālās telekomunikācijās, es Eh, uzskatu par grūtu aspektu vienādu spēles noteikumus, jo šeit mums ir runa par ikvienu spēlētāju, kurš vēlas iegūt labāku pozīciju uz laukuma. Un esmu, nav, es neesmu pārliecināts, ka OTT, OTT piedāvā vienādus spēles noteikumus. Jums ir tīkli, infrastruktūras, ko ir E, kas ir e, valsts finansēta, reizēt, e, reizēm ir universāla pakalpojuma nosacījumi. Un atsevišķi piedāvātāji spēja piedāvāt pakalpojumus ar brīvu, jo viņiem ir šie datumi vadītie reklāmas uh, datuvadītās reklāmas. Tāpēc es gribētu dzirdēt jūsu panelistu viedokli par šiem vispārīgiem komentāriem. Tāpat par varas piešķiršanu patērētājiem. Ja jums nepatīk, kā dati tiek izmantot, neizmantojiet šo uh, pakalpojumu. Vai to mēs varam teikt cilvēkiem Eiropā? Es dzird, gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to. Paldies, nākošais runātājs deputāts Alprekts. Paldies, es. Uh, No savas puses varu bilst, ka šeit mēs nerunājam par kādu likumu, kas aizliegtu kādam eh, dot savus personus datus, bet šeit ir runa par noteikumu vai likumu, kas dod ikvienam iespēju lemt, vai es vēlos izpaust vai ne savus datus. Un, eh, tas ir arī uh, E, centrātām pamatiesībām, par ko mēs runājam. Dažkārt man ir iespējas, ka ne visi no mums izprot to, kā izveidot konstitucionālu ietvaru un pamatiesības ir kaut kas, ko mēs nevaram mainīt ar likumiem, bet ko mēs varam groz, mainīt grozot likumus un konstitūcijas e, pamatiesību hartas 8. pantā skaidri norādīts, ka drīkst apstrādāt tikai personas datu, ja ir personas piekrišana vai konkrēts likums, kas atļauj tos apstrādāt. Un šādā konstitucionālā vidē persona, kura pārstāv uzņēmumu vai nozari, uh, kas apgalvo, ka piekrišana nedrīkst tikt eh, izmantot vairāk, tas jau ir tuvu nekonstitucionālai darbībai. Es nezinu, dažkārt mums vajadzētu būt tuvāk tam, kas ir uh, pamatietvarš mūsu uh, darbam. Mūsu pil, uh, ci, likumi ir lemti, balstīti uz šādu brīvu lēmumu pieņemšanu. Tā ir privātā autonomija. Mums ir jādod iespēju personām šo lēmumu pieņemt un nevis atņemt viņiem šādu iespēju Un to es gribētu norādīt un šajā sakarā piebilst, ka mums ir jākoncentrējas uz to, kādā veidā mēs varam padarīt vieglāku saziņu starp individuālu personu un kādu kontrolētāju pārlēmumu tajā, vai šis, eh, šī piekrišana tiek dota uh, Uh, vai nē, un lai tas uh, tā būtu jēgpilna. Un vēl pēdējais teikums no manas puses iemesls, kāpēc šajā jomā ir tik liela koncentrēšanās uz trešajām pusēm, ir tāpēc, ka es lielāko daļu no šīm trešajām pusēm nezinu. Un ja es atgriežos pie mūsu tirgus ekonomikas pamatiem, eh, kur ir runa par privāto autonomiju, parasti es zinu to otru personu, ar kuru man ir darīšana, bet digitālajā uh, vidē, kur ir trešo pušu sīkdatnes, es nezinu, kas ir šīs trešās puses, un tas vēl vairāk apgrūtina attiecību izveidošanu un informētas izvēles izdarīšanu. Paldies! Bonīkungs, tikai viens teikums. Šis ir izprioritārs jautājums, lai viss kļūtu caurskatāmāks un lietotājs saņemtu pilnu informāciju. Paldies, Grapīnī kundze. Un tad mēs varētu atkal uzklausīt runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos eh, rumāņu savā dzimtajā valodā. vienu mirkli. Priekšsēdētājs. Šī, e, šis panelis ir ar atšķirīgiem viedokļiem, jo NVO pārstāvis sacīja, ka jāizstāv patērētāja tiesības un skaidri norādīja to, ka no šī viedokļa raugoties net, netiek garantēta konfidencialitāte. Es tam varu piekrist. No otras puses, e, citi runātāji sacīja, ka tas mums vajadzētu, e, tā ir opcija, e, mums vajadzētu vietā ir jāpielieto vajadzības izteiksme un uh, Es gribu atbalstīt ka mū, to, ka mūsu darbi, datiem ir jātiek aizsargātiem. Es strādāju datu aizsardzības komisijā un man ir tiesības lemt, un es arī gribu zināt, kas notiek ar maniem datiem. Varbūt jūs esat tādā pat stāvoklī kā es. Es nerad saņemu e-pastus un vēstījumus no cilvēkiem, un es pat nezinu, kā viņi ir ieguvuši manu adresi. Tāpēc mēs nevaram noskaidrot, kā to, kā mūsu dati tiek izmantot, un šeit nav nekādu juridisku seku. Kas notiek ar to, eh, kādu, kurš ir izmantojis manus datus neadekvāti. Es varētu dot atļauju izmantot savus datus zināmiem mērķiem, bet kas notiek, ja eh, šis nolūks izrādās cits? Es domāju, ka mums vajadzētu to izrunāt plašākā kontekstā Un mums ir jāorganizē plašākas debatas par šo jautājumu, jo mums ir jārunā gan par taisnīgu konkurenci un pienācīgu personas datu aizsardzību. Mēs dzīvojam digitālā laikmetā, bet mums ir jānodrošina pienācīga datu konfidencialitāte. Paldies! Un tagad dosim atkal vārdu panelistiem. mūsu rīcībā ir praktiski tikai divas minūtes katram runātājiem. Mēs Es atvainojos, ka man tik daudz ir jā, ja, e, ierobežo jūsu laiks, bet došu vispirms tagad vārdu Moņus Markus kungām no telefonikas. Runājot par juridisko bāzi un personas datu definīciju, es domāju, ka ja dati e, ar datiem var identificēt e, individu, to var izdarīt otrajā solī, ja šī apstrādes fāze to pieļaut, tad tie ir personas dati no paša sākuma. Lielākā daļa gadījumu šie dati ir trešās personas rokās. Runājot par juridisko bāzi datu uzkrāšanai, apstrādēji un izsniegšanai. E, trīs lielo datu e, ķēdē e, ir jāpatur šie etapi. Jābūt ir juridiskai bāzei uzkrāšanai, apstrādēji un um, izsniegšanai svarīga daļa ir tas, vai dati ir sensitīvi vai nav. Atsevišķos gadījumos mēs saskaramies ar sarežģītiem aspektiem. Vienos gadījumos tie ir standarta dati, atsevišķos gadījumos tie var uh, dot. Um, kādu sensitīvu informāciju eh, vārds var eh, mudināt uz re, eh, personas vārds vai uztura ieradumi var daudz izteikt par personas veselību vai citiem aspektiem. Galvenais ir tas, ka mēs balstāmies uz caurskatāmību un kontrolētu tiem rīkiem. Svarīgi ir tas, kā gala lietotājs saņem informāciju un lemj, vai viņš piekrīt vai ne šādai apstrādē. Ir dažādi veidi, kā to darīt. Ne visiem Ne visos gadījumos ir šāda piekļuva lietotājiem, bet ir jānodrošina lietotāja iespēja savu piekrišanu dot. Par to, kā tehniski telekomunikācija operatori, operatori var redzēt eh, saturu, tie pārvada datus. izmantojot to vairāk saistību ar metadatu komunikācija maršrutizēšanai operatoriem ir jābūt piekļuvai saturam. Paldies, eh, Grīntālkungs! Jā, paldies. Es vēlos koncentrēties uz vairākiem jautājumiem. Kāpēc mums ir nepieciešama personalizēta reklāma? Daudzus gadus eh, reklāma eh, nebija personalizēta, nu, finansēja mēdīs. Atbilde ir tāda ka ir bijušas fundamentālas pārmaiņas pāriet no analogas uz digitālu mediju vidi. Galvenā atšķirība ir tāda, ka e, analogajā versijā bija ierobežota vieta. Un daudzi spēlētāji, kas izdzīvoja analogajā mediju situācijā, bija ar ļoti spēcīgu vietēju tirgus pozīciju. Un tāpēc viņi spēja maksāt liels cenas par reklāmu. Digitālajā versijā vieta ir gandrīz neierobežota. Līdz ar to vērtība nav saistīta ar vietu, bet ar datiem. Un cenu atšķirībā es redzētu, ka personalizēta reklāmas un nepersonalizētas reklāmas cena atšķirība ir vairākas reizes, jo personalizēta ir e, dārgāka vairākas reizes, jo tā ir vairāk reizes vērtīgāka. Globālajiem spēlētājiem būs personalizēta reklāma, un tas būs daudz dārgāk salīdzinot ar uh, vietējiem spēlētājiem. Un ja mēs nepiemērosimies, mēs nevarēsim konkurēt ar viņiem. Tad par eh, patērētājiem un eh, iespēju došanu viņiem. Tas, ko mēs vēlamies parādīt, ir, kādi dati mums ir par jums, par patērētājiem, un kam mēs vēlamies to izmantot, un ko jūs varat darīt, lai mūs apturētu, ja jūs to nevēlaties, vai atļautu mums to darīt, ja vēlaties to. Galvenais ir tas, ka mēs vēlamies to izdarīt kopā ar mūsu klientiem, ar patērētājiem. Mēs to nevēlamies atdot globālajiem, patērē, e, globālajiem spēlētājiem, kas to izdarīs mūsu vietā. Un tas e, nu, būs tas, kas notiks, ja tu visu atstās pārlūk programmām. Mums vē, e, ir jāsaglabā kontakts ar saviem patērētājiem, saviem klientiem. Un Hedvigi kā pēdējā. Jā, lai neatkārtotos un taupītu laiku, es koncentrēšos tikai uz dažām lietām. Pirmkārt, uh, personīgi jāsaka, ka es uzskatu, ka tas ir mazliet apvainojoši. Es sacītu, ka reklāma ir stūrakmens me, e, brīvajiem medijiem. Es nedomāju, ka tā ir problēmas pareiza raksturošana. Un e, šīs tiesību aktu priešlikums neapdraud mēdī brīvību par laika grafiku un īstenošanu. Es e, nedomāju, ka šeit ir nepieciešams papildus laiks. Īstenošana ir tā, kas pietrūkst, jo nebija uh, pirms tam pietiekamas sankcijas. To atrisināja vispārējais datu aizsardzības regula un domāju, ka uzņēmējiem ir pietiekams laiks, lai varētu veikt izmaiņas, pielāgotos. Par lietotāju pielā, pielāgošanos realitātei Es vēlos piekrist sacītājiem, ka šeit runa ir par pamatiesībām, un lietotājiem ir jāatgūst kontrole, un Eiropas iestādes varētu uh, veikt informatīvu kampaņu. Cilvēki nāk sūdzēties, bet pat ja viņi nesūdzas, tas nenozīmē, ka viņi visi piekrīt. Un varbūt tas ir tādēļ, ka viņi īsti neizprot visu situāciju. Kā parametri liecina, cilvēki vēlas augstāks standarts un vēlos brīdināt pret patērētāju un klientu jēdzienu lietošanu, jo pamatiesības un cilvēktiesības nav saistītas ar šādām attiecībām. Tad e, par apstrādi, kas ietver gan datu ievākšanu, gan izmantošanu. Skaidrs, ka abi veidi ir iekļauti šeit, bet e-privātumu ir jāuzlabo glabāšana esošiem datiem. Uh, kas vairāk ir saistīti ar izmantošanas eh, posmu. Paldies! Jā, es zinu, ka jūs visi vēlatos izteikties daudz plašāk, bet paldies, ka bijāt lakoniski. Un visbeidzot, eh, profesors Ranenbergs. Jā, sākšu ar Bonikunga jautājumiem. Kas mums ir nepieciešams eh, pirms varam pieņemt e-privātumu direktīvu? Mēs esam šīs koncepcijas jau 20 gadu garumā izstrādājuši kopā ar uh, nozars pārstāvjiem un Eiropas Savienības iestādēm, un tas, ko mēs bieži vien dzirdam no nozars pārstāvjiem, ir tas, ka ja mums ir skaidrs regulējums par to, kas mums ir jādara, mēs varam izveidot labas lietas. Ja regulējums ir neskaidrs, tad uh, atnāk uh, sīkumaini cilvēki un apgriež mūsu budžetu un mūsu iespējas. Pat šobrīd, salīdzinot eh, drošības eh, budžetus un privātumu eh, budžets, paskatieties, cik daudz ir finansējums aizsardzībai un privātumam, un tad diskusija par to, vai privātums vispār ir aizsargājums. Un ir skaidrs, ka regulātori ir tas, kas, tie, kas e, norāda, kas ir nepieciešams. Bija jautājums par to, vai patērētājiem jāuzticas vispār ir. Jā, ir jāuzticas. E, privātums ir kā zobu tīrīšanā. Tas prasa laiku un piepūli, nav nekas superīgs. Un, uh, Protams, ka tas atmaksājas tikai ilgtermiņā. Un, piemēram, saldumu ražotāji varētu teikt, ka um, mēs uh, uzticamies nozars pārstāvjiem, jo viņi ražo tik pievilcīgs produkts. Nu, ir jāstrādā pie tā, lai informētu cilvēkus uh, par datu pārneses principiem, uh, Un viena no lielākajiem mēliem internetā ir, vai jūs esat izlasījuši e, noteikumus e, pirms lejupielādējāt šo e, produktu vai pakalpojumu, tad visi to klikšķina, bet neviens nelasa. Un viss tiek parādīts Eh, visi šie pakalpojumi arī ar zvaigznītēm, vērtējumu. Eh, tur nav nekāda interesa no OTT spēlētājiem. Tas ir eh, kaut kas tāds, ka, piemēram, Google vēlas saglabāt sev. Viņi nevēlas vēl vienu sadaļu, kur cilvēki tiek informēti par nepatīkamām lietām. Tāpēc ir nepieciešama taisnīga informācija par patērētājiem, svarīga informācija par viņu datiem un par to, ko lietotnes jeb aplikācijas dara. Es īsti nesapratu jautājumu par viedajiem datiem. Vai var izmantot e, datus, e, kas daļa no pārējiem datiem, no viedajiem datiem? ierīcēm, kas varbūt izskatās, ka nav privāta data, bet tomēr ir. Paldies jums visiem četriem par atvēlēto laiku. Un kā jau referente sacīja, lūdzu saglabājiet kontaktu ar mums. Paldies par eh, sniegto ieskatu, viedokli. Kolēģi, mēs pie pēdējās trešās daļas esam nonākuši. Aicinu attiecīgos kolēģus nākt šeit priekšā, ieņemt vietu. Un jums ierodoties, mēs tad ar jums iepazīstināsim. Pēdējā daļa būs par sakaru konfidencialitāti un drošību. change lines. So just to indicate you want to change. So colleagues, um, those of you who are staying, please. Tad kolēģi, tie, kas uh, paliek, lūdzu, ieņemiet vietas. Mēs tad uzreiz sākam trešo daļu. Kā jau vienmēr ar pēdējo daļu mūsu runātāji vienmēr izjūt lielāku spiedienu uz to, cik īsā laikā ir jāiekļaujas. Septiņas minūtes ir tas ierobežojums. Bet tad mums vismaz būs iespēja atbildēt arī uz interesantiem jautājumiem beigās. Tātad pirmais runātājs ir Ilijas Šancos kungs, kurš pārstāv Simanteku un viņš sniegs mums ieskatu no nozares par šo tematu. Thank you. Thank you, Chairman. Honor... Paldies priekšsēdētāji, godātie Eiropas parlamenta deputāti, Eiropas komisijas eh, amatpersonas, eh, padomas un dalību valstu pārstāvu, dāmas un kungi. Vēlos pateikties organizatoriem jau pirmkārt par eh, šo iespēju būt šodien šeit un piedalīties šajā pasākumā. Es vēlētos uh, koncentrēties uz drošības un konfidencialitātes aspektiem, jo tas ir viens no galvenajiem mērķiem, kā mēs dzirdējam, e-privātuma direktīvai. Vai uh, e-privātums nodrošina aizsardzību? Tātad uh, to aizsargā informāciju un datu, to uh, eh, GDPR nodrošina, infrastruktūru NIS, identitāti eidas, bet eh, savstarpējo miedarbību. Ja e-privātums koncentrējas uz konfidencialitātes nodrošināšanu savstarpējā saziņā, tad tam ir skaidra loma eh, informācijas eh, drošības arhitektūrā. Un, lai tas būtu efektīvi, tam ir nepieciešams precīzi to izstrādāt un saskaņot ar citiem instrumentiem. Mēs eh, no komisijas daudz ko dzirdējam par OTT, eh, no arī no citiem runātājiem eh, par telekom un citām nozares daļām, kuras ietekmē privātuma direktīva, bet viena lieta, kuru arī šeit iekļaus, ir IoT, Internet of Things, jeb lietu internets. Vai tas ir nepieciešams? Absolūti. Nav nekādu šaubu. Mēs to esam dzirdējuši no daudziem drošības ekspertiem par to, cik svarīgi ir aizsargāt uh, drošību saziņā starp ierīcēm. Mums ir zināmi in incidenti pēdējos gados, uh, kas skar šo jautājumu. Šeit ir jārunā par drošību un arī caurskatāmību. Komisijas priešlikumā bez drošības un konfidencialitātes aspektiem, ir arī diskusijas par marķēšanu, certifikāciju. Un e, tās lietas pie tā, kuras e, strādā arī IoT. Un tā kā šī diskusija ir visnotaļ pamatotna. Ideja diskusijā par pārlūk programmām, sīkdatnēm un privātuma iestatījumu pārvaldīšanu, vai tas vispār ir vajadzīgs? Es domāju, ka jā. Norma attiecībā uz sīkdatnēm ir e, izrādījusies neefektīva. Cilvēki vienkārši spiež nedomājot e, akceptēšanas pogu, neapzinoties, ko tas nozīmē. Es domāju, ka Šeit ir nepieciešams nodrošināt, lai mēs neizveidot atsevišķus kontrolas vārtus un nespiestu cilvēkus izmantot eh, vienu konkrētu tehnoloģiju, koncentrējoties uz vienu konkrētu veidu, kā piekļūt internetam, respektīvi pārlūk programmu. Interneta piekļuve kļūst aizvien neatkarīgāka no šīm pārlūk programmām un diskusija par saturu no pirmās personas vai trešām personām ir problemātiski. Vai viss, kas nāk caur eh, pārlūk programmu, ir labs, vai tas viss ir akceptējams, vai pēc definīcijas tas ir pieņemams, eh, kamēr no citām lietām ir nepieciešams atsevišķi piekrišana. Tas viss mums ir jāņem vērā un jāapzinas. Kas mums ir nepieciešams uzlabotajai privātumā? Dāmas un kungi, e-privātuma mēs redzam e, skaidru pieņemšanu, akceptēšanu attiecībā uz kiberdrošības datu apstrādi. Pirmkārt, manuprāt, ir ļoti svarīgi izteikt atzinību komisijai par šīs soļa spēršanu, atzīstot, cik svarīgi ir kiberdrošība elektroniskajā komunikācijā. Ir pamatoti sacīt, ka komisijai ir pareizā pieeja bijusi, sakot, ka mums ir jāaizsargā metadati, mums jāaizsargā saturs, un piekļuve šeit ir datiem atļaujama tikai tādā apjāvumā, kas nepieciešama drošības nodrošināšanai. Tā kā viss ir pareizi, bet problēma ir e, par darbības jomu izņēmumiem. Tas, kā ir e, izvēlēts formulējums e, šeit, nonāk pretrunā ar GDPR piekļuve datiem drošības um, nolūkā ir pieejams OTT tikai un e, telekomunikāciju kompānijām, bet šeit ir iespējams arī e, mums, drošības nodrošinātājiem, datu turētājiem, kā bankām, valdībām. Tas viss ir izslēgts. Man ir aizdomas, ka tas ir neplānots rezultāts, koncentrējoties darbības jomā e, uz e-privātumu. Bet tagad ir radies šāds ne, neplānots rezultāts. E-privātums dod iniciatīvu visiem, kas paļaujas uz GDPR, izmantot savu iespēju uh, vākt datus un ievākt vēl vairāk privāts datus. Ievākt, piemēram, tādus datus kā IP adresi, uh, vai eh, um, tīkla infrastruktūras datus, vai URL. Tas šobrīd nav iespējams. To pašreizējais priekšlikums neparedz. Īsumā sakot, mums ir nepieciešams nodrošināt, ka ir saskanība ar GDPR. Eh, nākamais slaids. Lai il ilustrētu E, tas, ko, vēl, to, ko vēlos sacīt, nu man jāatvainojas, ka šeit ir grūti saskatīt. Paskroties uz veco e-privātumu direktīvu 2009. gads, kur bija atļauta piekļūt vē, e, drošības tehnoloģiju un pakalpojumu sniedzējiem, e, tad GDPR ir paredzēts bez tiem arī cert komandām piekļūt un vēl vairākām pusēm. Uh, Bet, paskatoties jauno e-privātumu regulu, tekstā ir paredzēta tikai OTT un e, telekomunikācijas pārstāvjiem. Tā kā vēsturiski, salīdzinot ar 2009. gadu un GDPR, šis jaunais teksts tad toreiz tie teksti izrietēja no parlamenta spēcīgās nostājas uz uh, Eh, kiberdrošības aspektiem. Es aicinu parlamenta deputātiem, jūs jau divreiz esat to izdarījuši, salabojiet arī šo tekstu. Vai šīs drošības eh, un konfidencialitātes normas var tikt uzlabots? Jā, mēs domājam, ka varam. Mērķis viņām ir pareizs, bet eh, tās pašas ir iespējams vēl vairāk uzlabot. Ir jāspēj nodrošināt uh, drošības spējas, nevis vienkārši jāsniedz eh, pienākums ievērot konfidencialitāti. Tas balstās arī uz mūsu pieredzi no uh, eh, GDPR. Mēs redzam, ka tieši vairāk notiek koncentrēšanās uz drošības aspektiem. Tas prasa arī piekļūt gala punktam, uh, lai nodrošinātu aizsardzību. 17. pāns paziņojums par um, ielaušanās risku, nu, nedomāju, ka tas vairs ir nepieciešams. Pavisam īsi noslēgumā. Šī nav ar drošību saistīta norma, bet GDPR ietveros ir režīms atsevišķs, kas paredz piekļuvi datiem ehm, visas kopienas ehm, labā jo vairāk to ierobežot, jo vairāk būs iespējams izveidot tieši tādu izaugsmu, kāda ir jūs vēlaties. Tālāk par piekļuvi tiesību sargājušām iestādēm. Vēsturiski to e-privātuma direktīva ietvēra, to, protams, vajadzētu eh, arī saglabāt, bet tā kā šobrīd šis izņēmums ir eh, palicis atvērts dalību valstīm, es domāju, ka tas ir uh, pamatoti, tīpaši ņemot vērā Eiropas Savienības tiesas daudzos spriedumus, precīzi definēt piekļuvas nosacījumus. Jā, paldies. Tālāk eh, Giljermo Beltra eh, ir mūsu vidū un aicinu arī viņu pieturēties pie septiņiem minūtēm. German. Labdien visiem, paldies priekšādātājiem par uzaicinājumu. Mēs Pārstāvam 43 nacionālās patērēta aizsardzības organizācijas vairāk nekā 30 valstīs un esam ļoti pateicīgi, ka varam dalīties ar savu viedokli par šo ārkārtīgi svarīgo tiesību aktu, kas tiek piedāvāts. Mēs ļoti atzinīgi vērtējam komisijas priekšlikumu, tas ir labs izējas punkts diskusijām. Tik izdarīts spiediens, ka šo instrumentu vispār ir jāatsauc. Uh, Nu, un es domāju, tas, ko mēs dzirdējām no iepriekšējiem runātājiem, jau mums atgādina, kāpēc tik ļoti nepieciešams ir šis tiesību akts. Pirmkārt, jau tāpat kā komisija un EDPS skaidri norādīja, tā ir iespēja nodrošināt pamatiesību aizsardzību, pamatiesības uz eh, privāto dzīvi, 7. pāns pamatiesību hartā. E-privātuma direktīva bija papildinoša, tas bija papildu aizsardzības slānis datu aizsardzības regulēji. E-privātuma regulēji arī būtu jābūt šādam te papildinājumam vispārējai datu aizsardzības regulēji. Un visbeidzot, padomāsim par to, kā e-privātuma regula varētu būt tāds pasaules līmeņa instruments, kas nodrošinātu E, privātumam draudzīgu konkurenci. Regula varētu arī mudināt e, inovatorus attīstīt pakalpojumus, kas atbilst sabiedrības interesēm. Ir tiešām daudz labu iemeslu, kas liek domāt, ka šis e, tiesība akts varētu kalpot sabiedrības interesēm. Analizējot priekšlikumu detalizētāk un salīdzinot to ar e-privātumu direktīvu, skatoties, ko tad ir jāmaina, uh, esmu nonācis pie vairākiem eh, secinājumiem par to, kā mērķus varētu īstenot. Pirmkārt, ļoti svarīgi ir saziņas konfidencialitāte. Mēs šodien dzirdējām, ka šīs instruments ir tas veids, kā nodrošināt šo patērētājiem ļoti svarīgo aspektu. 92% patērētāju vēlas, lai saziņas pakalpojumi būtu konfidenciāli. Un tāpat mēs atzinīgi vērtējam to, ka priekšlikums ir papildināts ietverot arī cita veida komunikācijas pakalpojumus, ne tikai tos, kas izmanto tradicionālos kanālus, bet arī tās augtos OTT pakalpojumus. Protams, tas statistika liecina, ka patērētāji vēlas augstu līmeņa aizsardzību neatkarīgi no izmantotā pakalpojumu. Uh, kolēģi no Access nav NVO uz izcēlu kādu būtisku lietu. Mēs nerunājam tikai par uh, pārraidītajiem saziņas datiem, bet arī tādiem datiem, kas ir, kas tiek glabāti lietotāju ierīcēs. Otrs svarīgais aspekts, ko ir jānodrošina šai regulai, ir uh, saziņas drošība. <clears throat> Tā arī būtu jāpiemēro visiem pakalpojumu veidiem. Un šeit ir kas svarīgs sakāms par saikni starp šo regulu un uh, piedāvāto elektroniskās komunikācijas kodeksu. Kodeksā ir būtiski panti par drošību. Un šī saikne ir jāpaturprātā. Nu, pat uzklausījām kolēģi no Simante, kurš runāja par to, cik svarīga ir drošība lietu interneta situācijā. Mēs dzirdam kā, piemēram, viedās automašīnas tiek uzlaustas, tāpat arī rotaļlietas var tikt uzlaustas, lai spiegotu. BOC.CU ir atrodama kampaņa, ko mēs īstenojam, izmantojot rotaļlietu, ko sauc Keila. Šo rotaļlietu var ne tikai ļoti viegli uzlaust, bet faktiski tā ļauj izspiegot bērnu, kurš spēlēs ar šo rotaļlietu, un datus var nosūtīt trešajai personai. Uh, Lūk, šie ir tie piemēri, kas ir jārisina izmantojot eh, piedāvāto tiesību aktu. Ir jānodrošina ne tikai bērnu, bet arī visas sabiedrības kopumā drošība nākotnē. Un ir svarīgi, ka e-privātuma regula neapra, neierobežot patērētāju tiesības un iespējas sevi aizsargāt, eh, piemēram, izmantojot tādas tehnoloģijas kā šifrēšanu. Šifrēšana ir jātīsta tālāk. Un visbeidzot E-privātuma regulē ir jābūt e, nākotnē piemērotāji attiecībā uz e, izsakošanu. Eiropas Savienības barometra aptauja liecina, ka 87% patērētāji vēlas privātumu pēc noklusējuma, izmantojot internetu, un tam būtu jāparādā šie priekšlikumā, un tiemžēl tas tā nav. Tāpat kā Borgēsijas kungs iepriekš norādīja, un tas parādās arī 29. pānta darba grupas e, atzinumā, uh, privātums pēc noklusējuma nav tas pats, kas izvēle pēc noklusējuma. Un nevajadzētu koncentrēties tikai uz pārlūku programmām, būtu jārunā arī par citām tehnoloģijām un uh, citiem saziņas veidiem, kas uh, ļauj patērētājiem sazināties savā starpā, uh, tā skaitā mobīlo sakaru sistēmas, eh, lietojumu programmas, aplikācijas. Ļoti svarīgs ir arī astotais pants, kur ir runa par lietotāju ierīču aizsardzību droši vien vairāk privāts informācijas par mani ir manā vietā runī nekā visā manā mājā kopumā. Tā kā ir jānodrošina stingri drošības pasākumi ierīcēm. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Pantam ir jābūt uh, nākotnes drošam. Runa nav tikai par sīkdatnēm. Šodien citējām arī par 82B, par uh, bezvadu tīkla izsakošanu, un tai nebūtu jānotiek bez piekrišanas ir jāizstrādā tādi mehānismi, kas ir pārdomāti, lai izvairītos arī no tā, ka lietotāji tiek nepārtraukti bombardēti ar uh, lūgumiem pēc viņa piekrišanas. Uzklausot vairāk šodienas runātājus, es domāju, ka mums ārkārtīgi nopietni ir jādomā par to, kā atbrīvoties no tām sauktajām tracking walls. Paldies! Un tagad Giuseppe D'Agusto vārds no Itālijas Nacionālās datu uzraudzības iestādes. Much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātājs. Iesākumā godamie parlamenta deputāti un viesi vēlos uzdot jums jautājumu, vai jūs pieņemtu, ja jūsu personālie Eh, pārlūku dati tiktu paziņoti televīzijā visiem šovakar. Ja nē, tad jūs eh, saprotat, ka šie dati ir gan eh, vienlaicīgi intīmi, gan sociālā vērtība. Tāpēc telekomunikācijās mums ir nepieciešami īpaši noteikumi papildus GDPR, mums ir jāizstāv konfidencialitāte, lai veidot uzticību. Tehnoloģija Šeit ir pamatatbilde. Datu apstrāde ir kļūsi par preci, jo vairāk eh, cenas krīt, jo vairāk datu apstrāde attālinās no Eiropas uz eh, un no cilvēkiem pie eh, ierobežota uh, personu skaitā. regula, manuprāt, ir vislabākais juridiskais instruments, lai varētu uh, līdzsvarot un dot pretsvaru eh, šim preces aspektam. Kā to panākt? Ar vispārīgu datu apstrādes aizliegumu izņemot uh, īpašas atkāpes. Pirmkārt, datu nepieciešamību, lai veiktu elektroniskās komunikācijas. Otrkārt, lietotāja uh, piekrišanu. Treškārt, datu anonimizāciju. Manuprāt, šis eh, paraugs ir adekvāts uzticības veidošanai, tos ir jātiecina uz visiem datu tipiem, satura metadatiem un visiem komunikāciju tipiem. Un tagad īsi parunāšu par anonimizētiem datiem. Anonimizēšana jau tika iekļautā E, direktīvā kā alternatīva datu dzēšanai, anonimizēšanas e, piedāvāšana datu. Sākumā piedāvāja datiem divus dzīves ciklus. Vienu kā tradicionālajiem personas datiem, otrus kā anonimizētiem datiem, kas vēl aizvien kontrolētājiem dod ļoti daudz iespējas no aplikācijām uh, lietu internetā. Es uzskatu, ka anonimizēšanai būs jāpieprasa trīs liels apņemšanās no kontrolētājiem. Pirmkārt, caurskatāmība par aptvērumu uh, un par metodiku. Otrkārt, iepriekšēja privātuma ietekmes izpēte ar obligātu uh, konsultēšanos ar DP A. Un treškārt, e, lietotāja piekrišana anonimizācijai. Tas nozīmē, ka anonimizācija, e, ko, kuru vada noteikumi, var kļūt par iespēju kontrolētājiem. E, pa, piekrišana nav paredzēta Wi-Fi izsekošanai. Un šeit kontrolētājiem ir atšķirīgi pienākumi. Uh, Un tāpēc eh, tas ietekmē visu komunikāciju veidu. Tālāk par metadatiem runājot, šeit ir nepieciešama lielāka apņemšanās no kontrolētāja puses, jo šajā jomā asimetrijā ar datu subjektu ir visaugstākā metadati var tikt uzkrāt tik vienā laika brīdī no kontrolētāja puses pašreizējie priekšlikumi nav pietiekami, lai veidotu uzticību. E, te tiek pildīti datu minimizēšanas, es teiktu, minimizēšanas pienākumi un uh, opt-out iespējas ir jāparedz no kontrolētājiem ražotāju puses tālāk par e, datu. Uh, tādām parādībām, kā sīkdatnes publicētāji parasti sadarbojas ar dažādām pusēm vairākos nolūkos, padarot mūsu eh, pārlūkošanu mazāk konfidenciālu. Un tālāk eh, risinājums vai nu, eh, izmantot vai atteikties nav piemērots. Uzticēšanās tīmekļa videi šim nolūkumam vajadzētu caurskatāmības prasību un otrkārt skaidrus tehniskus standartus sīkdatņu klasificēšanai, piemēram, izsekošanas kukiji, webmerījuma kuk, eh, sīkdatnes un tā tālāk. Eh, ir nepieciešams centralizēt ierasti izmantotos rīkus, tomēr ir vairāk tehnoloģiski aspekti. Pirmkārt, nav pietiekami piedāvāt opcijas. Arī sākotnēji nosacījumi ir svarīgi un iestatījumiem pēc um, noklusējumi ir jābūt paredzētiem liet, eh, privātumam visdraudzīgākajā vidē. Otrkārt, datu apstrādes privātumam kontrolētājiem ir jābūt saistošam. Un tagad daži vārdi par datu pieejamību. Runājot par datu produktiem, ko mēs izmantojam katru dienu. Tieši saistīts automašīnas vai aplikācijas, kas darbojas no iekārtas uz iekārtu. Tad vispārīgs pienākums informācijas uh, apstrādēji ir, eh, šeit ir jāparedz papildu drošības eh, pasākumu un noteikumu tajā pašā laikā uzsverot. Uh, Uh, atbildību. Mums ir visas šīs juridiskās plaisas jāatrisina, ja mēs vēlamies uzticami internetu. Tehnoloģijas ir ļoti nozīmīgas, ir nozīmīgi veidot jaunas paudzes tehnoloģijas, un es vēlos pateikties Libe komitejai pār šo iespēju izklāstīt savus viedokļus par E piedāvāto privātumu regulu. Tālāk e, bumba ir jūsu lauciņā, jums ir jālem par to, kā uh, mūsu komunikācija izskatīsies nākotnē. E, tā ir nozīmīga mūsu dzīves dimensija, jo digitālais eh, aspekts ieņem aizvien lielāku vietu mūsu dzīvē. Vai mēs veidosim jaunvērtību visiem, vai mēs komunicēsim konfliktējoši, graujot esošo uzticību. Un es novēlu jums pieņemt lēmumu ar visu iespējamo viedumu. Jā, jūsu noslēgums bija praktiski Šekspīra cienīgs. Es paužu rožēlu, ka šī ir pēdējā sesija un cilvēki jau ir tik noguruši. Viņi neredz, bet es redzu jūs visus un es redzu, kā. Ka jūsu nogurumu. Tāpat arī paturiet prātā, ka šī sanāksme tiek straumēta, bet tagad mēs dosim vārdu mūsu pēdējam runātājam, kurš ir programmētājs no Facebook, un ja jūs varat iekļauties septiņās minūtēs. Esmu piecas eh, minūtes paredzējis savā runai un minūti 45 video. Uh, godātais priekšsarētāji, referents, kundze, man sauc Benžamins Strāsas, programmētājs, Facebook strādāju. Esmu daļa no komandas, kas eh, strādā Facebook īrijā, koncentrējos uz patērētāju drošību un privātuma aizsardzību. Vēlos eh, padalīties ar Facebook viedokli attiecībā uz šo priekšlikumu Kopš e-privātuma direktīvas stāšanās spēkā ir ievērojami mainījusies elektronisko pakalpojumu sniegšana. S agrāk šie pakalpojumi tika izmantot, lai sūtītu ziņas no punkta A uz punktu B. Šobrīd bieži vien cilvēks sagaida vairāk. E pasti e, tiek izmantoti kopā ar e, mēstuļu filtrēšanu un e, tulkošanu tiešsaistē ziņu sūtīšana ir inovācijām bagāta joma šobrīd. Mēs strādājam pie tā, lai cilvēki varētu droši sazināties internetā. Viens no pie, e, piemēriem ir mm, priekšlikumu e, iekļaušana starp ziņojumiem tas, mākslīgais intelekts tiek izmantots to radīšanā. Mēs esam izstrādājuši automātisko alternatīvu, e, teksta alternatīvu programmu cilvēkiem ar redzes traucējumiem, un es aicinu noskatīties video.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 This product was developed through the Šis produkts uh, eh, bija uh, izveidots analizējot fotografijas uh, internetā, Facebook tieši. Mēs, protams, vēlamies to turpmāk arī ziņojuma apmaiņā izmantot. Šī tehnoloģija ļauj mums veikt nopietns izrāviens attīstībā. Tad ko mēs darām, lai cilvēku pieredze tiešsaistē būtu drošāka. Mēs apstrādājam saziņas datus, lai identificētu saturu, kas e, būs kaitīgs vai nelegāls, piemēram, bērnu izmantošana mēs izmantojam fotodēnā, e, kas ir speciāls instruments vai programma, kas ļauj identificēt e, datus. Šis ir eh, drošāks veids, kā nodrošināt aizsardzību. Mākslīgās intelekts, eh, protams, eh, palīdz sekmīgāk izmantot šos datus. Reg, eh, regulējums eh, paredz, ka šī saziņa, šie, šāda pieeja ir ne, neatļauta, ja vien no abām pusēm nav saņemta skaidra atļauja un piekrišana. Tomēr prasīt atļauju pārāk brieži cilvēkiem tas eh, nepatīk. Cilvēki, redzot vienu uzlicošu lodziņu aiz otru, aizvien īsāku laiku uh, velta tā satura izlasīšanai, klikšķinot uh, tikai uh, pēc iespējas ātrāk, lai tiktu klāt vēlamajam saturam. Uh, protams, ka ļaundari uh, nepiekritīs šiem procesiem. Vai jūs piekristu, ja jums būtu tādi nolūki katrā ziņā? Uh, ir nepieciešams eh, aizsargāt arī kopienu kā tādu. Un tas var arī aizkavēt attīstību. Vissvarīgākais šeit būtu eh, runāt par uz datiem balstītas, eh, balstīt pakalpojumu tālāk attīstību. Un, ja ir jāprasa atļauja datu izmantošanai katrā Eh, solī, tad tas ir ievērojami apgrūtina un palēnina procesu. Mums ir bažas, ka šeit regulējuma lielais uzsvars uz piekrišanas eh, prasīšanu aizkavēs visu. Ir nepieciešams eh, aizsargāt privātumu, bet noslēgumā vēlos pateikties par uzaicinājumu uzstāties un par iespēju uzstāties šeit. Paldies par to, ka ieradāties no San Francisco, saka priekšsēdētājs, lai piedalītos mūsu uh, uzklausīšanā. Paldies visiem šai paneļa diskusijā, kas piedalījās. Un tagad, kā jau ierasts, varam pāriet pie jautājumiem Mariju, Mikālu, Daltonkungs. Pirmā ir Mariju, lūdzu. Jā, paldies. Mans jautājums ir Facebook pārstāvim vispirms. Tā kā mēs šobrīd esam eh, plašā diskusijā par darbības jomu, kāda ir jūsu pašu uztvere par Facebook? Vai tas ir publiski pieejams tīkls vai nē? Kā mēs varam salikt kopā darbības jomu šai regulai un ar to, ko dara Facebook? kāda ir Facebook vieta e, komunikācija jomā, tas kaut kas publisks vai privāts vai kā grupa. Tālāk. Drošības problēmas. Paldies, ka tik spēcīgi uzsvērāt to nepieciešamību, ka uh, ir jāsaprot, ka konfidencialitāte un drošība ir vienu bažu divas medaļas puses. Un vēlos eh, aicināt jūs skaidri izteikties eh, diskusijā par izvēli starp drošību un konfidencialitāti attiecībā uz terorismu apkarošanu. Jūs jau zināt, šī situācija ir ļoti specifiska. Uh, un diskusijas ļoti specifisks. Vai ir kādi praktiski tehnoloģiski risinājumi šai problēmai, vai jūs tādu saskatāt? Paldies Dakisto kungam par ļoti detalizēto un pamatīgo analīzi šim tekstam. nemaz nejautāšu neko, jo skaidrs, ka ir jāvirzas tālāk, apspriežot visu šīs lietas. Tas, ko jūs sacījāt par atbildību, to mēs lielā mērā izjūtam. Bet es domāju, ar jūsu pieredzi un e, šīm diskusijām, kas turpinās, mēs varētu būt tai nepieciešamajā līmenī, bet, protams, ir vēl daudz kas darāms. Tad ko mēs konkrēti varētu darīt? Tas ir jautājums jums, Beltrā, um, kungam, Facebook pārstāvim, kas ir praktiski monopola pārstāvs. Kā mēs varam atrisināt šo monopola problēmu, kurā uh, lietotājiem vairs nav īsti brīvas izvēles? To nevar atrisināt ar šo mūsu e-privātumu regulu ir nepieciešami kādi papildus instrumenti, citas pieejas varbūt, kā mēs varam atrisināt šo problēmu attiecībā uz monopolizāciju e, par piekļuvas tiesībām. Un patērētāju viedokļa, manuprāt, ir ļoti svarīgi redzēt un saprast visus šīs jautājumus ar jaunajām lietām, ar lietu internetu, piemēram. Šajā kontekstā man prieks arī par to, ko jūs sacījāt, ko mēs vienmēr arī uztaram, ka šeit nav runa tikai par šķēršu likšanu, bet gan par um, tādu kā grūdienu inovācijai kas novedīs pie jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem. Paldies jums par visu sniegto informāciju, visām šīm idejām. Un cerams, mēs spēsim e, turpināt vēl šīs diskusijas arī turpmāk. Mihāl, paldies vēlreiz par šo prezentāciju daļu. Tas noteikti būs mums ļoti noderīgi. E, mums visiem strādājot pie privātuma regulas. Paldies, ka pieminējāt eh, drošības aspektu. Tas ir viens no svarīgākajiem. Es pilnībā piekrītu jūsu novērojumam, ka mums ir nepieciešams ņemt vērā pilno ainu informācijas datus eh, GDPR, drošība datiem un tīkliem. Tur ir eh, tīklu informācijas drošības tiesību akts un savstarpējā saziņa, kas ir pakļauta e-privātumu regulai. Jūs pieminējat lietu internetu. Vienā no slaidiem prezentācijā bija sasaistīta eh, cilvē, eh, saiknē eh, mašīnība iekārta un cilvēks. Mums jāparedz arī iekārta, iekārta, iekārta cilvēkam un citi varianti. Tas ir jauns posms savstarpējās saziņas skatījumā. Tas vairs nav kā GDPR ietvaros, kur bija attiecības starp eh, fizisku personu, cilvēku, uh, ar cilvēktiesībām, pamatiesībām un uzņēmumu. Otrā pusē sūtīt da e, datus un ņemt vērā privātumu, bet mums ir nepieciešams ņemt vērā visus iespējamos variantus šajā saziņā. Un tas bija labs piemērs, e, ko Facebook izdarīja. Pilnīgi jauna iespēja, jauna funkcionalitāte, kas tiek piedāvāt cilvēkiem. Un es gribu redzēt šo skaidrojumu Vai mēs ar savu regulējumu nenogalinam šādus risinājumus ar pašreizējo e-privātumu regulas versiju? Vai arī mēs atradīsim tādu risinājumu, kas nodri, nodrošinās, ka šāda veida funkcionalitāte būs iespējama pateicoties lēmumiem, kurus pieņems paši cilvēki, jo viņiem ir nepieciešams uh, pašiem kontrolēt situāciju. Tas arī jautājums, kā mēs tālāk uh, attīstīt uh, e-privātumu. Un pēdējais jautājums Giuseppe Dakisto. Ja jūs esat uh, Nacionāla data aizsardzības iestādes pārstāvs, šo jautājumu uzdevu jau arī agrāk. Jautājums ir par to, vai mēs būsim gatavi GDPR īstenošanai. Cerams, ka būsim, bet tāpat laikā mums ir jāorganizē savi resursi, spējas tādā veidā, lai būtu gatavi strādāt arī pie e-privātuma regulas, ja mēs vēlamies sasniegt mērķi, kuru nospraudusi komisija. Un tad regulai būtu jāstājas spēkā 18. gada māja beigās. Kāds ir jūsu skatījums, balstoties uz jūsu pieredzi, vai tas būs iespējams? Libe komitejā mēs cenšamies uh, vienoties uh, par tikšanos rudenī ar valstu parlamentu deputātiem, lai saprastu, uh, kā viņi skatās uz GDPR īstenošanu. Tas ir ļoti būtisks jautājums. Un Pirms eh, dodu vārdu atbildēm, Daniela lūdzu. Jā, paldies priekšsarētāji. Vispirms Dakisto kungam jautājums. Šo, šobrīd grūti brīt deputātam nokļūt televīzijā, un tā kā es labprāt varbūt izmantošu jūsu iespēju, ko jūs piedāvājat. Jautājums, kas man bija sākumā, ir, vai eh, šī regulā palīdzēs kiberdrošības cīņā? Bet Šancos eh, kungs ļoti skaidri Eh, par to eh, izteicās. Jautājums, ko vēl mēs varam darīt? Vai ir kaut kas tāds, ko mēs vēl varam darīt? At, attiecībā uz lietu, internetu, bezpilota automašīnām. Tas viss, protams, eh, šīs regulas darbības laikā būs ļoti aktuāli. Par sīkdatnēm. Tas ir interesanti un vairāk cilvēki jau to pieminēja. Vai, jūs, vai cilvēks zina, kas tas ir un kā to dabūt prom no sava datora? Ja jūs nezināt, jūs vienkārši spiežat OK, lai tiktu klāt pakalpojumam, eh, kur jūs vēlaties. Vai tur kaut kas mainīsies, neatkarīgi no tā, kādu sistēmu mēs izvēlēsimies? Ja cilvēki īsti pat nezinot, kas tās sīkdatnes tādas ir, vienkārši spiež OK, jo vēlas piekļūt pakalpojumam. par izsakošanas pakalpojumiem un e, atrašanās vietas atrašanas pakalpojumiem, e, par e, saturu, piemēram, tiesībām pārraidīt, kur tiek prasīts aktivizēt jūsu mobilajā ierīcē uh, Eh, atrašanās vietas eh, pakalpojumu, lai viņi varētu pārliecināties, ka jūs esat tajā teritorijā, kurā ir atļauts šo saturu skatīties. Mums šobrīd ir eh, mazliet konfliktējoši tiesību akti, digitālā satura tiesību akts, par kuriem, kur mēs vedam sarunas. Tur nav prasīts personalizēt visus anonimizētos datus, lai tos varētu atdot atpakaļ patērētājiem pēc pakalpojumu izmantošanas. Uh, kas ir pretēji GDPR, kur tiek prasīts datus saglabāt eh, anonīmā veidā. Jautājums, kā tas viss ies kopā? Un pēdējais jautājums un komentārs ir attiecībā uz konfidencialitāti. WhatsApp kā pakalpojums, piemēram, kur ir šifrēšana abos saziņas galos un uh, tur pilnībā konfidenciāli izmantošana. Daudz cilvēku to izmanto, un viņi to dara bez normatīvām likumdevēja prasībām. Jautājums, vai tiešām mums nepieciešama vēl vairāk eh, likumdošana šajā jomā. Par terorismu visbeidzot. Mums bija problēma pēc uzbrukumiem Londonā saistībā ar informāciju, kas bija WhatsApp laikam šajā gadījumā pieejama, ka policija nevarēja piekļūt šai informācijai. Vai jūs redzat kādu iespēju uh, nodrošināt augsta riska gadījumos eh, tiesību sargājušām iestādēm piekļuvu šādai informācijai, kur eh, ir eh, paslēpta šī informācija aiz šifrēšanas abos komunikācijas sistēmas galos. Paldies, un tagad atbildi Šāncas kungs. I'll, I'll work my way through the questions. Mēģināšu atbildēt uz jautājumiem. Es gan domāju, ka daži no tiem uh, sasaucas ar citiem. Uh, Diskusija par terorismu un konfidenciālitāti pretstatā fiziskai drošībai, kas ir jautājums, ko deputāti vienmēr min. Nedaudz no semantiskā viedokļa. Pirmkārt, jau ir svarīgi saprast, ka, ja runājam par kiberdrošību, <coughs> tad uh, nav runa par kaut ko labu vai sliktu galējā izpratnē. Mēs eh, runājam par eh, piekrišanu kā par kaut ko labu šajā kontekstā. Tomēr, ja es esmu kiberuzbrucējs, tad uzlikšu banneri, lūkšu apstiprināt kaut kādas sīkdatnes, nospiežot OK, un tad, kad eh, lietotājs nospiedīs OK, es viņa ierīcē augšuplādēšu vīrusu. Lūk, es būšu spējis izmantot uh, to, ko lietotājs sagaida internetā. Un tāpat arī šifrēšana, tā ir viena no pamattehnikām. Ir nepieciešama spēcīga šifrēšana, lai varētu aizsargāt efektīvi komunikāciju, bet tai pašā laikā šifrēšana izmanto arī uzbrucēji. Ļaunprātīga programma, kas šifrē jūsu ierīces saturu, nu un tad pēkšņi Ļaunie puiši jums prasa naudu, lai to atšifrētu. Šifrēšana nereti tiek izmantot arī, lai slēptu informāciju. Nu, tā kā arī, piemēram, nāzis virtuvē var tikt izmantots, lai griežtu mājas vai lai kādam pārgriežtu rīkli. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi uzsvērt to, ka no vienas puses nozarei ir jāsadarbojas, pilnīgā saskaņā ar noteiktajām prasībām, sadarbojoties ar tiesību aizsardzības iestādēm. Nu, un, eh, Mēs ļoti caurskatāmi darbojamies un eh, sadarbojamies ar tiesību aizsardzības iestādēm, es piedalos arī Eiropola uzraudzības valdē. Un no otras puses ir diskusijas, eh, kam ir jānotiek starp nozari un tiesību aizsardzības iestādēm par to, kā tieši sadarboties. Un viens no aktuālajiem jautājumiem ir terorismu apkarošana, tā skaitā elektroniskie pierādījumi un šifrēšana. Komisija un eh, iekšlietu ģenerāldirektorāts virza šīs diskusijas. Un, eh, cik es saprotu, tad vismaz šobrīd vēl nav nekāds eh, gala lēmums pieņemts. Bet es tomēr aicinātu arī uz piesardzību, sakot, ka ir nepieciešams vājināt šifrēšanu un garantēt tiesību aizsardzības iestāžu piekļuvi, jo arī Eiropola un Neulisa ir apkalvojuši, ka uh, šifrēšanas vāģināšana un brīvāka piekļuva var tikt izmantot pret mums. Tā kā tehniskā ziņā nav tāda viennozīmīga risinājuma, un tas ir tehnisks izaicinājums, kā tad vienlaikus nodrošināt piekļuvi un tāpat laikā arī aizsargāt uh, gan sabiedrību, gan arī tehnoloģijas. Bonīkungs minēja komunikāciju starp mašīnām, starp cilvēkiem un mašīnām, un ka tas viss ir jāatrunā e-privātumu kontekstā, pilnībā piekrītu. Ir ļoti labi, ka komisija ir paplašinājusi aptvērumu un runā gan par a, fiziskām, gan juridiskām personām. Ir tik tiešām būtiski, lai būtu iespējama piekļuve gala produktam a, drošības apsvērumu dēļ. Uh, un piekļuvi drošības nolūkā nebūtu jāprobežo tikai ar personu datiem, jo mašīnu saziņā jau nav personu datu. Paķīgums, rēģēšu uz atsevišķiem jautājumiem. Laristīnas kundzes teiktais, mēs ar lielu interesi un arī bažām vērojam tā saukto datu monopolizāciju. Runa jau nav tikai par Facebook, bet arī citām lielajām platformām. Un jūs jau ļoti pareizi norādījāt, ka ne jau e-privātuma regula šo lietu risinās. Šeit ir nepieciešami citi risinājumi, tā skaitā konkurences tiesību īstenošana, digitālā satura regulējums, lai izvairītos no tā, ka uzvarētājs paņem visu a, digitālajā tirgu un jāsaprot arī, kāda vara izriet no šādas te monopola pozīcijas. Bonis kunga teiktais par to, ka uh, situācija tikai sarešķās, tiešām tā arī ir. Mēs uh, virzāmies uz to, ka saziņas starp uh, cilvēkiem un mašīnām uh, tikai arvien uh, vairāk tuvināsies. Un es piekrītu, ir jārunā arī par juridiskām personām, par robotiem. Uh, Ir jānosaka divi ļoti skaidri principi. Ja runa ir par saziņas pakalpojumiem starp uh, mašīnām un cilvēkiem, tad ir jāievēro konfidencialitātes un drošības principi. Tika minēts uh, gadījums, uh, kas tad notiktu, ja būtu konfliktējošas sabiedriskās intereses, kaut kāda jauna pakalpojuma izstrāde varētu neatbilst sabiedrības interesēm. Jāatceras, ka konflikta situācijā ir. Uh, jāskatās, kādām interesēm būtu jāprevelē, un vienmēr jāpatur prātā, ka tam te mēroklē būtu jābūt pamatiesību hartai. Daltona kunga teiktais par to, kā palīdzēt vairot kiberdrošību. Es domāju, viens no pamatnosacījumiem ir pareizs apvērums visiem tiesību instrumentiem, lai mēs nodrošinātu uh, mērķu sasniegšanu. Šeit sava loma ir arī elektroniskās saziņas kodeksam. Jūs jautājums par sīkdatnēm. Es domāju, ir vērts atkārtināt, ka mūsdienās kukijas vairs nav tas uh, galvenais veids, galvenā tehnoloģija, kas tiek izmantot, lai izsakotu cilvēku darbībām. Ir daudz citu veidu, kā to darīt, kas patērētājiem, kurš vienkārši varbūt nav zināmi, uz ko neatiecas tiesību akti. Un ir jāietver arī šie citi izsakošanas veidi priekšlikumā. Tagaisa kungs. Pavisam īsi pāris lietas. Piekrītu, ka daudzas lietas, ko es pavisam īsi skāru, ir pelnījušas uh, dziļākas diskusijas. Darba grupa ir nu pat nākus klajā ar atzinumu par e-privātumu regulu. Un tur jūs arī varat rast eh, sīkāku informāciju un arī praktisku risinājumu piemērus eh, dažām manis izceltajām problēmām. Te es nonāku pie Bonija kunga teiktā par to, kā mēs gatavojamies eh, e-privātuma un eh, vispārējās datu aizsardzības regulas pieņemšanai. Nu, man atbildi ir eh, apzinoties to, ka tehnoloģijas būs būtisks instruments lēmumu pieņemšanas procesā varu minēt pieredzi pēdējos gados saistībā ar Google. Daudzi Eiropas datu aizsardzības uzraugi kopīgi rīkojās Nu, lūk, un eh, šādi darbojoties bija iespēja iztenot risinājumus, kas nodrošināja drošības pasākumus un eh, ciešāk iesaistīja arī iedzīvotājus. Lūk, ir jābūt gataviem strādāt ar tehnoloģijām, ne tikai ar principiem. Ja mēs nespēsim risināt tehnoloģiskus jautājumus, uh, tad mēs radīsim jaunu digitālo sašķeltību. Tātad no vienas puses principi un eh, no otras puses to īstenošana. Ja mēs neapzināsimies, kā konkrēti īstenot risinājumus praksē, nu tad varbūt, ka mums būs skaisti teorētiski principi, kas praksē nedarbosies. Un ilgtermiņā tas varētu ietekmēt sabiedrību neplānotos veidos. Un visbeidzot pāris vārdu par drošību. Jūs minējāt tādas ļoti sarežģītas interakcijas starp cilvēkiem un mašīnām. Jāsaka, ka drošības aspekti ir pelnījuši vairāk uzmanības regulā. Šī ir tā joma, kur drošība un privātums iet roku rokā. Nevienmēr drošība un privātums eh, ir vienā nometnē, bet eh, svarīgs elements ir datu kvalitāte. Eh, tas ir viens no pamatpīlāriem. Instruments, kas varētu nodrošināt drošību, vienlaiks var nodrošināt arī drošumu. Nu, piemēram, šifrēšana, savstarpēja apstiprināšana, visi šie instrumenti ne tikai vēro drošību, bet eh, sniedz arī drošības pasākumus attiecībā uz privātumu. Paldies! Thank you and uh, Mr. Strauss, please. Strauss, Pirmais jautājums ir par to, vai Facebook ir vai publiska, vai privāta, eh, vai grupas, eh, grupas pakalpojums. Un kā inženieris man ir grūti pateikt par to, vai kā arī to, kas ir likumīgs vai nē, bet jā. Ja, šeit ir jādomā par to, kā likumdošana ietekmēs messenger produktus. Otrais jautājums vai un ko mēs varam darīt kiberterorismu jomā. Šeit ir runa pār tīkla drošību, termālu drošību, drošību kopumā. Un šeit ir runa ne tikai par terorismu apturēšanu, bet dažādu. Eh, es, eh, nepiemērot satura attēlu apmaiņu bez piekrišanas, jebkura, jebkura veida izmantošana. Līdz ar to eh, šāda, šāds ot, eh, regulējums varētu būt nozīmīgs. Bonikungs uzdev jautājumu, vai tas. Uh, atcels cita veida komunikācijas eh, tekstus. Mums nav skaidrs, kā mēs varēsim gūt piekrišanu no ikviena. Bet pakāpjoties kaut vai atpakaļ, eh, kā inženieris un ne Facebook inženieris, es uzskatu, kā uzņēmumu ārpus Eh, Eiropas Savienības un citur turpinās attīstīties. Bet inženieri Eiropas Savienībā var eh, tikt eh, nošķirti no citiem tirgiem. Es domāju, ka mums šeit ir jāmeklē iespējas visiem piedalīties taisnīgā veidā. Un pēdējais jautājums no Deltona kunga par enkripciju šifrēšanu. Es domāju, ka Šis ir prioritārs jautājums šobrīd ir cilvēkiem iespēja izmantot enkriptētus produktus Facebookā, var izvēlēties eh, tērzētā vai kriptētā vai dekriptētā veidā, taču eh, citās sadaļās ir iespēja izmantot citas of both worlds where users can switch in between and basically have the iespējas vai rīkus atkarībā no saviem ieskatiem. Much, Paldies, Strāskungs. Un tā nu mēs esam nonākuši līdz uzklausīšanas beigām. Nevienā uzklausīšanā nevar atbildēt uz pilnīgi visiem jautājumiem, bet es. Uh, tiešām uzskatu, ka mēs esam labi pastrādājuši un ka šis krietni bagātināja mūsu e, darbu. Un vai tagad referenti vēlētos teikt galvārdu Mariju? Vai varu dot vārdu galvārdam? Paldies priekšsēdētāju, un pirms es saku vēlreiz paldies visiem klātesošajiem. Man ir dažas piezīmes visā šajā diskusijā par e, privātumu un vajadzību un pēc tā vajadzību un pēc konfidencialitātes. Šodien šķiet, ka diskusija netika pieminēts ļoti nozīmīgs jautājums, kas ir bērni, jo mēs varam runāt par piekrišanu un visu ko, bet tad, kad mēs nonākām līdz bērniem, kuri pirms prot staigāt lieto eh, smartfonus, es nedomāju, ka jebko varētu darīt ar viņu piekrišanu. Ir liet, šeit jābūt lietām, kas ir drošas un privātas jau no sākuma un pēc definīcijas, un tas ir nozīmīgs izaicinājums. Un, uh, Tāpat mums jādomā par citiem maz aizsargātiem cilvēkiem, kuri arī izmanto dažādās visas šīs smārta tehnoloģijas bez vienmēr iespējām pārdomāt pār e, sarežģītiem e, juridiskiem un citiem jautājumiem. Līdz ar to šeit ir jābūt mums vienlaicīgi e, programmu uh, attīstītājiem, inženieriem un citiem ļoti vērīgiem šajā jomā. Tā ir pirmā piezīme. Otrā piezīme ir tā, ka uzticība šeit ir galvenā vērtība tiem, kuri e, sniedz un eh, ražo šos pakalpojumus un tehnoloģijas, ir jānodrošina konfidencialitāte, bet šim nolūkam ir divas būtiskas lietas. E, esiet caurskatāmi un pienācīgi izlietojiet un informējiet cilvēkus. Un tā kā tas ir ļoti svarīgi, tad es nonāku pie ļoti nozīmīga aspekta, ko sāka jau Bonīkungs par to, par gatavību tik īsā termiņā to visu ieviest. Un manas bažas pārstāvot, akadēmiskas aprindas ir cilvēku resursi. Uh, Vakar savā universitātē es tikos ar mūsu universitātes cilvēkiem un izskanēja nopietni jautājumi par to, kurš apmāca cilvēkus, kuri var palīdzēt ieviest noteikumus visās organizācijās, kur šī kapacitāte būs nepieciešama. Un es baidos, ka pagaidām vēl nav pienācīga programma sagatavotas, jo šeit ir jāpiesaista dažādas e, disciplīnas, jurisprudence, e, informācija, tehnoloģija, psiholoģija un tā tālāk. Un šeit mums ir jādomā par šiem aspektiem. Viena lieta ir būt būt gataviem tehnoloģi, bet, eh, tehnoloģiju, bet ja mēs nebūsim paredzējuši cilvēku resursus, tad neviena tehnoloģija nelīdzēs. Jūs e, norādījāt, ka mēs balstīsimies uz eh, zināšanām, uz piekrišanu. E, Un tad mēs varēsim eh, spērt soļus uz priekšu. Paldies referentiem, ēd referentiem, paldies runātājiem, paldies kolēģiem, kuri uzstājās, un paldies visiem viesiem šodien, kuri apmeklēja mūsu uzklausīšanu, paldies tiem, kuri palika šajā uzklausīšanā līdz beigām. Ar to mēs